Ja nē, tad um, uzskatām to par apstiprinātu. Priekšsēdētāji paziņojumi. Kolēģi, kā jūs visi zinat, šodien mēs balsosim par sarunu rezultātu attiecībā uz KLP reformu. Un, lai deputāti varētu piedalīties ar balsošanas kartiņām, balsošana sāksies pulkstens piecos, pulkstens piecos precīzi, 17.00. Un ja pusnes piecos mēs nebūsim pabeiguši kādu no debatēm, kas ieplānotas, tad bez piecām piecos mēs pārtrauksim debatas un tad piecos būs balsošana. Pirms balsošanas es aicināšu referentus mm, uzstāties ar pavisam tādām īsām mm, prezentācijām neatsākot debatas. Un pat ja tie ir oficiāli, mums ir četri atsevišķi balsojumi, tad eh, jāsaka, reforma pati par sevi veido tādu pakotni. Un ja izrādīsies, ka eh, vien, viens no elementiem pakotnē balsojumā tiks noraidīts, Tas nozīmē, ka mēs visu sāksim no sākuma. Un, protams, arī gribu paziņot, ka mūsu šīs dienas sanāksme tiek raidīta tieši saistē internetā. Un tulkojums ir pieejams visās Eiropas, e, es atvainojos, visās e, oficiālajās valodās, kas tiek izmantots kā darba valodas mūsu komitejā. Ceturtais punkts darba kārtībā ir informācija par komitejas e, sēbēm 2014. gadā. Tā kā lūdzu paskatieties piedāvāto kalendāru. Es redzu Gabrielas kundzi šodien, tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie piektā punkta. Tā ir direktīva 2001-110 par medu. Un uh, Gabrielas kundzes atzinums par uh, šo direktīvu, atzinumu projekts par šo direktīvu. Vides komiteja ir vadošā komiteja šī dosjē sakarā. Komisija piedāvā eh, visai maz grozījums un aktualizācija iepriekšējai direktīvai. Tiek noprecizēta putekšņu direktīva eh, un tie tiek klasificēti kā eh, specifisks medus komponents, nevis sastāvdaļa. Un mm, lieta ir nodot kopienu tiesā. Tā kā pastāv e, viedokļu atšķirība, kas, protams, ir radījusi zinām tiesisko neskaidrību. Mūsu kolēģis atzinums šajā kontekstā ir ļoti svarīgs, tādēļ došu vārdu mūsu kolēģei. Um, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. oktobris 2012. Gabriela Lūdzu. Paldies. Nu, sākšu atgādināt, atgādināt to, ka tātad šī te e, direktīva, ar ko tiek grozīta desmitā gada direktīva par medu, ir e, pirmām un galvenokārtām tehnisks dokuments, bet, bet tam ir arī atsevišķas, e, nu, tiesiski saistošas sekas. Uh, Mēs labi zinām, ka putekšņi, aleži ir mm, bijuši medu klātesoši kā ierasts neizbēgams mm, medus mm, komponents, bet, nu, šis jautājums tagad ir izpelnījies arī mēdīju uzmanību, un nu, esam tādā situācijā, kādā esam. Tāpēc vēlētos kolēģiem pastāstīt, kāda tad ir situācija ņemot vērā dažādās runas un nostāstus, kas eksistē, esam tikušies arī ar lauksaimniekiem, tostarp referents no vidas komitejas ir piedalījies, un mm, tātad varu jums teikt, ka esmu ar šo priekšlikumu tekstu iepazinusies, ar, tātad ar nodomu neaizmirst par to, kā tas var un spēj reāli ietekmēt situāciju lauksaimniecībā un konkrēti biškopībā. Tātad kāds e, bija komisijas mērķis precizēt e, tātad šo te medus direktīvu, un kur e, tātad putekšņi ir uzskatīti nevis par kaut kādu gatavā produkta sastāvdaļu, bet neatņēmāmu medus kā tāda komponentu. Un e, tā tad bija šī te bebloka lieta, e, kuras dēļ arī šī te visa polemika izcēlās. Un e, tad tika pieņemta definīcija, kas cita starpā noteica, ka medus sastāvdaļas visus tos ingredientus, tos starp arī dažādus fermentus un citus papildvielas, kas tiek izmantotas medus ražošanā. Un eh, tagad ir arī šī te jaunā likumdošanas procedūra, kādā jāpieņem ir medus eh, direktīvas grozījumi. 290. Mm, pants eh, Eiropas Savienības tātad, dibināš, tātad darbības pamatlēmumā. Un komisijai tagad ir pienākums izvērtēt Eh, katru mm, bez mazai mēdu atsevišķi, lai konstatētu, ka putekšņi ir neatņemama tā sastāvdaļa. Un eh, tātad, eh, kā putekšņi medu ir klātesoši neatkarīgi no tā, ko ražotājs vai biškopis ar šo medu dara vai nedara. Un kā gluži otrādi būtu nepieciešama īpaša iejaukšanās, lai šī sastāvdaļa uh, Eh, tātad eh, medu pēc tam vairs netiktu konstatēta. Un eh, tātad veicot pārbaudas, putekšņu īpatsvars medu tātad var pieaugt nevēlamā virzienā, veicot papildu tātad centrifugēšanu vai tam līdzīgas operācijas. Un ko tad darīt? Pirmkārtām ir jāatrod atbild uz jautājumu, eh, vai ir iespējams eh, konstatēt eh, tātad dabīgi klātesošos putekšņus medu vai arī gluži otrādi tātad konstatēt to, ka tas ticis pievienots, ka putekšņi tikuši pievienoti mākslīgi vai ar nodomu. Un šeit tātad ir jāatrod tāda uzticama neapšaubāmā metoda, kā to noskaidrot. Uh, Otram kārtām, kas vēl ir būtisks eh, šajā, šajā priekšlikumā, tātad eh, produkcijas marķēšana un eh, testēšana. Ir nepieciešama tātad uzticama uh, tehniskā uh, sistēma, lai tātad uh, varētu medu saukt par dabisku, kā tādu, kuram nekas cits nav uh, pievienots Un, lai, un tāpēc ir svarīgi panākt to, lai tāda dabīgi klātsoši putekšņi mm, medu varētu arī būt, un šādu medu varētu tik tiešām turpināt saukt par medu. Tātad, kā jau teicu, putekšņus nedrīkst pieļaut to, ka putekšņi tiek kvalificēti kā uh, sastāvdaļa, kā piedeva, bet gan kā dabisks, uh, dabīgas izcelsmes uh, Eh, medus komponents. Un tātad mūsu rīcībā eh, ir eh, tātad projekts, kas piedāvā noteikti to, ka kamēr viena produkts tātad nav ar to veikts kādas manipulācijas, tas var tikt uzskatīts par dabisku un līdz ar to to var saukt nu, šajā vēlamajā vārdā par medu. Un, protams, tātad ir arī šī te procentu likme, kas ir būtiska vērtējot to, vai produkts ir vai nav ticis ģenētiski e, modificēts, vai tā komponentes tādas nav bijušas. Un e, šis te griezti 0,9%, e, tātad šeit ir svarīgi tas, ka putekšņu īpatsvars reizēm var arī pārsniegt šos 0,9%. Līdz ar to Tātad risks ir, ka šādu produktu vairs gala beigās nevar saukt par medu. Ja komisijas priekšlikums tiek pieņemts šī brīža redakcijā, un tātad eh, putekšņi īpatsvars virs 0,9% būtu tātad atsevišķi jānorāda uz etiķetes, uh, praksē tas nozīmēs, eh, ka šī likme eh, tātad, eh, nu, tātad dažādas, dažādas klātsošas vielas kopā summējot var sanākt tā, ka uh, tiek pārsniegt šis kopējais, kopējie griesti 0,9% Un eh, ja vēl šī gada mājā, piemēram, nebija uh, pieejamas tādas uzticamas metodas, kā eh, noteikt šo te papildu komponentu klātbūtni medū. Tā tad vēl par testiem runājot. Lai kādi testi tiktu veikti, to, Tātad tas būs papildus loks, lai no, pārliecinātos par to, kas eh, līdz šim ir eh, bijis nepārprotams un pašsaprotams. Un tas nozīmē slogu arī eh, biškopiem, tātad produkcijas tirgotājiem. Un mēs to nevēlamies. Un, protams, ir arī netieša ietekme, kāda var būt šādam tiesiskam regulējumam. Uh, Kopumā medus eh, alaži ir ticis uzskatīts kā dabisks, dabīgs un eh, veselīgs. Ja tagad šeit pēkšņi uz etiķetēm parādītos eh, norādes, ka tādos un tā, tādā un tādā daudzumā produktā ir kaut kādi 0,00 procenti ģenētiski modificētu sastāvdaļu, tas tātad var negatīvi ietekmēt produkcijas noietu, izredzes tirgu un līdz ar to eh, bez, bez, bez savas vainas, bez kaut kādas apzinātas eh, rīcības, eh, biškopiem būs nodarīts ievērojams kaitējums. Un vēl, kas varētu būt būtiski šajā gaidāmajā sarunā, pirmkārtām jautājums ir par pārtiks nodrošinājumu. Un to būtiski var ietekmēt mūsu izvēle jautājumā par eh, tātad putekšņu eh, kvalif kvalificēšanu, definēšanu. Tātad putekšņi kā eh, dabīgs komponents vai kā mākslīgi pievienota viela. Līdz ar to arī šajā negatīvajā scenārijā, tātad šāda medus nonākšana tirgu ietekmēs, protams, arī uh, to, kas ir rakstīts uz citu produktu etiķetēm, tādu produktu, kuru iz, izgatavošanā ir izmantot šis medus. Un šajā situācijā ir īpaši svarīgi atzīmēt to, ka biškopi ieskatā kopienu tiesas uh, lēmuma mm, ietekme var būt tāda, ka tas dod uh, Eh, nepamatotas priekšrocības eh, trešo valstu eh, biškopiem un tirgotājiem. Jo ziņām šādas prasības tad vairs neattiektos, joprojām neattiektos. Kā jau teicu, ģenētiski modificētu putekšņu konstatēšanai joprojām trūkst uh, uzticamu tehnisko metožu, tātad kopējā putekšņu sastāvā uh, Un tas vairos eh, tātad šo te tehnisko neskaidrību, tiesisko neskaidrību. Un šeit ir jautājums arī par līdzās pastāvēšanu, ko esam aicināti aplūkot debatēs. Aicinu eh, izsakoties par medus direktīvas eh, grozīšanu Eh, tātad šo te līdzās pastāvēšanu eh, nejaukt iekšā šajā sarunā, nesajaukt šos divus jautājumus. Katrai eh, tātad dalībvalstī, kas ir pieļāvušas ģēmo, tātad audzēšanu aprit savā teritorijā, ir pienākums nodrošināt šos līdzās pastāvēšanas aspektus mm, Eh, tātad izstrādājot eh, tehnisku plānu, kā nepie, nepieļaut eh, tātad šo organismu nu, sajaukšanos. Un tātad tā ir dalība valstu atbildība. Tas bija tas galvenais, ko vēlējos teikt līdzās pastāvēšanas sakarā. Piecas šādas dalībvalsts 12. gadā komerciāli audzēja ģēmo Lielākoties eh, tā bija kukurūza, MON 810, Spānija, Portugāla, Čehija, Rumānija, Slovākija ir šīs valstis. Un nu, tā tad ģēmo alaži ir, eh, izra, jautājums alaži ir izraisījis plašas diskusijas. Eh, domājot par šādu organismu ietekmi uz vidi kopumā, bet šeit, šajā kontekstā, ir būtiski nošķirt eh, to, kas ir galvenais no eh, vispārīgā proti. Vai ir iespējams, eh, iespējama tāda tehniska metode, kas ļautu objektīvi konstatēt GM putekšņu klātbūtni putekšņos kā tādos, jo šeit uz spēles ir principā visas ES biškopības nozars nākotne un izredzes tirgu. Tas nu reiz ir jautājums, eh, kur mums ir eh, jānoliek eh, malā kaut kādas tādi ideālistiski, pedagoģiskie centieni vai nodomi, un tā vietā ir jādomā par reālu atbalstu mūsu lauksaimniekiem un ražotājiem. Paldies! Paldies! Es domāju, ka tad mēs varam sākt savus debatas. Man ir pieteikšies trīs runātāji. Um, sāksim ar Stu. Uh, jā, es uztraucos priekšsēdētāji, jūs pirmo reizi četros gados izmantojat manu um, kristīto vārdu. Um, jā, no šeit mēs atkal, mums nāks iedziļināties angļu valodas uh, niansēs, jo pirms gadiem mēs runājām par to, vai uh, kūka ir saldums vai ēdiens, un vai cepums ir kūka, eh, ir saldums vai ēdiens. Nu, tad tur viens bija saldums un otrs bija ēdiens. Bet tagad runājot par putekšņiem, komisija saka, ka putekšņi ir medus sastāvda eh, elements. Nē, bet eh, Eiropas kopiena tiesa saka, nē, putekšņi ir medus sastāvdaļa. Bet ja mēs paskatāmies, Longman angļu valodas uh, vārnīcā, tad tur ir teikts, ka sastāvdaļa ir elements. Un tad jodas jautājums, kā mēs varēsim iztulkot šo, šīs atšķirības 27. Eiropas Savienības valodās. Kas tad ir medus? Mēs domājam, ka medus ir medus, bet, ja paskatāmies medu, ir vasks, nektārs, putekšņi, ūdens, olas un uh, propolis. Nu, tad katrā ziņā uz etiķetes tas viss būtu jāatspoguļo. Man šķiet, ka mēs šeit cenšamies izdarīt neiespējamo, bet Tas viss ir noticis tādēļ, ka zaļie lobby ir absolūti pret jebko, kas ir ģēmo. Uh, rapsu sēklu eļļa ir ģenētiski modificēta un šie cilvēki to bauda bez problēmām. Šajā valstī it kā tā tas nav, bet varbūt tomēr ir, jo mēs Lielbritānijā audzam to, kas saucās hibrīd rapšu e, sēklas. Var teikt, ka hibrīds ir ģenētiski modificēts, jo hibrīds nereproducē pats sevi. Tas nozīmē, ka šajā augā ir notikusi iejaukšanās, vai ne? Un patiesībā mēs tā kā suns griežamies un ķeram paši savu āsti, jo galu beigās iet runa tikai par to, vai jums garšo medus vai negaršo, un viss, paldies. Bene, grazie, caro Agņu. E adesso Brit... Paldies, Aņu kungs, Brita Emers un pēc tam Martins Haislers. Brita, lūdzu. Wir von ALDE begrüßen den Aldis grupa atbalsta Eiropas komisijas priekšlikumu un paldies arī kolēģei par ļoti skaidro prezentāciju šodien. Viņa deva ļoti labu kopsavilkumu un bija viss ļoti skaidrs. Putekšņi ir absolūti nat naturāla medus sastāvdaļa, nevis kaut kāda piedeva. Un tas ir viens no dabiskākajiem produktiem un nevis kaut kā atsevišķi izveidots produkts ja mēs mēģinātu kaut kā veidā to atsevišķi tādu nodefinēt, es domāju, ka tas tikai maldinātu un mulsinātu patērētājus. Es saprotu, ka tas varbūt atsevišķu politisko grupu interesēs, bet tomēr mums ir jāskatās, kā mēs rīkojamies biškopju vārdā. Mums būtu nepareizi pieņemt to, kā putekšņi nonāk kaut kādā veidā medū, ne nabiskā ceļā, bet kaut kā atsevišķi. Taču tās ir bites, kas pašas savāc putekšņus un arī daļēji tas sajauc kopā ar medu. Un tā kā mēs, protams, to um, saprotam, tad mēs arī kādā ziņā mēs to noraidam šo tiesu pieeju, kā putekšņi it kā apzināti tiktu speciāli pievienoti medum. Putekšņi, tāpat medus pats par sevi ir absolūti dabisks produkts. Tas ir skaidri noteikts arī starptautiskā pārtikas kodeksā, un tas atspoguļas arī medus direktīvā. Ja mēs savukārt putekšņus uzskatītu par piedevu, tas nonāktu pretunā ar līdzinējo pārtiks vielu kodeksu. Un līdz to tas visā Eiropā radītu šādu samulsumu, jo 40% no patērētā medus Eiropā tiek galu galā arī importēts. Ja mēs savukārt uh, putekšņus uzskatītu par piedevu, tad, kā Gabriela kundze norādīja, sanākt, ka um, būtu atrisināt jautājums par to, kā tad atrisināt uh, jautājumu par ģēmo. Nu, tīri matemātiski šeit tas ir gandrīz neiespējami to izreikināt, kā norādīja Gabrielas kundze. Mm, tāpēc šobrīd jāatzīst, ka nav īstenībā nekāda veida, kā varētu pierādīt ģenētiski modificēto putekšu klātbūtni medū. Un tāpēc mēs, protams, nevaram arī attiecīgi sniegt šādu apzīmējumu, vai tur ir iekļauts vai nav iekļauts ģēmo putekšņi. Tādēļ šī Eiropas kopiena tiesas pievienotais lēmums, nolēmums īstenībā praksē ir absolūti nepiemērojams. Es domāju, ka mums vienkārši jābalstās līdzinājo praksi un jā, jāpieturas pie reālās situācijas. Gal galā mēs esam atkarīgi arī no e, medus importa. 40%, kā jau teicu, ir importēts. Un tas tieši nozīmē, ka tas skar arī daudz mazos vidējos uzņēmumus. Uh, um, kuri arī tad nodarbojas ar medus tirzniecību. Un ja mēs tādu mēģinātu kaut kādā sagrozīt, tad sanāk, viņam būtu jāatsakās no medus importa un vajadzētu tā vietā aizstāt cukuru vai kaut kādas saldinātājiem, kas nekādā ziņā taču nebūtu vēlams mūsu papiedības veselībai. Es domāju, ka arī īstenībā medus vienmēr jāuzsver tā pozitīvās kvalitātes un arī tā īpašības ir vienmēr arī jāsaglabā. Es uzskatu, ka mums tiešām te nav runa par medus kaut kādu uh, standartizēšanu, bet gan par konkrēto uh, produktu, un ja mēs runājam par ģenetiski modificēto organismu izmantošanu, šis nav īstais jautājums, te tiek tas mēģināts iejaukt pāri muguras durvīm, un nu, tā nevajag pieļaut, un citreiz tad var arī par to runāt citā kontekstā. Paldies! Paldies, tagad Mārtiņš Hoislings un pēc tam komisija. Protams, ka man nepārsteidz šī lielā vienprātība Raimērses kundze un arī citi, ko uh, dzirdējām jo gal galā viņi abi divi taču ir, jo runā pilnīgi garām. Komisijas priekšlikums, viņi īstenībā mēģina te piedāvāt uh, tādu fokus pokus. Uh, saka, mums nepatīk šīs diskusijas, nu lūdzu, mēs piedāvājam par kaut ko citu. Mēs izmainām tiesisko ietvaru un līdz ar to izvairāmies no nepatīkamām debatēm. nu, tas, kā Raimers uh, kungs, uh, kundze uh, sevi izsludina tādu par mazu un vidējo uzņēmumu aizstāvi, un nu, tas ir kaut kas jauns šajā īpaši dīvainajā komisijas priekšuma sakarā. Nu, nosauksim lietas īstajos vārdos. Te īstenībā nav runa par kādu papildus apgrūtinājumu biškopiem, jo gal galā, protams, ka arī medus ir jāsaglabā tīs un dabisks, kurā nebūtu nekādu ģēmo pieaukumu. Uh, Ja savukārt kā komisija vēlas to noteikt, te skaidri nosaka atsevišķos vēl deleģētos aktus paredzot, nu jā, viņi jau to var darīt, bet skaidrs, kāpēc viņi to grib darīt, lai viņi mēģinātu atkratīties no šī jautājuma par to, ka ģenētiski modificētā gadījumā mēdz būt speciāli jāapzīmē tādā veidā. Un viņi, protams, negrib to vispār uzsākt, un viņi uzskata, ka tiesisko ietvaru vajadzētu vienkārši nomainīt, un līdz to var izvairīties no šīm debatēm. Biškopji absolūti lielākais vairums pozitīvi vērtē Eiropu kopienu tiesas nolēmumu. Viņi to skaidri ir paziņojuši. Un viņi arī norāda, ka viņi vēlas saglabāt savu medu kā dabisku produktu bez ģēmo pieaukumiem. Un šeit savukārt komisija mēģina visu to sajaukt. Viņi mēģina kaut kādā veidā pieļaut šādu uh, apveceļu, kādā veidā var sajaukt dabisko medu ar ģēmo produktiem. Un mēs uzskatām, ka šī problēma līdz to netiek atrisināta, un tāpēc viņi skaidri pasaka, nevajag šito rakstīt uz, uh, nevajag skaidru marķējumu norādīt, vienkārši mēs mainām juridisko ietvaru, un tas ir nepieņemami. Ja tas ir dabisks medus, tam ir jābūt brīvam no ģēmo piejaukumiem. Un mēs varam tad noteikt atsevišķus, varbūt arī nacionālā likumdošanas kārtībā, ko noskatām. Austrijā, kā ir bijusi biškopju padome, ir skaidri noteikusi, ka viņi nosaka, kad ir jāievēro noteiktā distance no tiem laukiem, kurā tiek audzēts GMO, modificētas kultūras, lai būtu pilnīga drošība, ka bišu medus ir brīvs un tīrs. Tāpēc ir jānosaka precīzi arī šeit direktīvā, manuprāt, tad, ja runām par tīru medu, tad jābūt skaidri noteiktai robežām no, no šādiem laukiem, tīrumiem bet katrā ziņā es aicinātu tad tiešām ņemt reāla realitāti, un tad es arī varētu ar jums piekrist. Paldies. Grazie, grazie a tutti kolēģi. Adesso... No, nu, paldies. Komisione Erik Podlet. Paldies, došu vārdu tagad komisijas pārstāvim. Oui, merci bien, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Šis te viss stāsts, visa šī te vēsture par ģēmu Eh, ir eh, bijis eh, kaislība un pretstāvēšanas pilns vairāk gadu garumā. Un neviena vien cīņa ir aizvadīta. Un referentes kundze, Gabriels kundze, tagad norāda, ka lūk par līdzās pastāvēšanu nevajadzētu runāt. Nu, redzēt, eh, mēs visi zinām, kāda ir eh, vedloka lietas eh, būtība, un mums neatlika nekas cits, kā lūgt tātad precizēt šī brīža tiesību aktus, norādot, kas tad īsti ir putekšņi medu sastāvdaļa, pievienot sastāvdaļa vai neatņemams komponents. Biškopji speciāli putekšņus klāt neliek, ja vien viņi uh, nav uh, ar kaut, kādiem, kaut kādu viltīgu schēmu saschēmojuši. Uh, tas, ka bites, uh, tātad uh, vārds uh, putekšņus arī ģenētiski modificētas kukurūzas laukos, nu tā tas, tā tas vienkārši var gadīties. Mm, tāpat arī uzskatām, ka uh, šeit savā priekšlikumā esam respektējuši kopienu tiesas atzinuma būtību, uh, Uh, un šis situācijas precizējums vienkārši ļaus Eiropas Savienības biškopiem uh, turpināt godprātīgu darbu. Vienkārši vēlējāmies skaidru un nepārprotami apliecināt to, ka ja Eiropas Savienībā tātad vai no nu vietēji ražots medus vai arī tātad importēts medus, kura sastāvā ir uh, tātad GM putekšņi, tad eh, šādam medum nepienāktos eh, šis cēlais nosaukums medus, un eh, tā tad būtu at attiecīgi jāinformē patērētājs par to uz etiķetes, vai arī šādam medam vispār nenāktos nonākt pārdošanām. Visādi citādi, mm, vērtējot tiesas atzinumu, jā, jāteic, ka Eh, un arī vērtēju Gabrielas kundzes darbu, esam visnotaļ gandarīti. Gabrielas kundze ir eh, ļoti vētrainos ūdeņos kuģojusi, un eh, viņai ir izdevies sasniegt mērķi, un varam tikai vēlreiz teikt paldies. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Un tagad atkal Gabrielas kundzei vārds. Pēc tam ķersimies pie nākamā punkta. Paldies eh, pirmkārtām liels paldies eh, kolēģiem, kas eh, izrādīja interesi, kas piedalījās sarunās. Liels paldies arī komisijai, kas ālaž bija gatava un pretīm nākoša palīdzēt, nāklājā ar konstruktīviem ierosinājumiem, risināt jautājumus bez tāda emocionāla sakāpinājuma, meklējot lietderīgus, praktiskus risinājumus, kas būtu mūsu biškopju interesēs. Un liels paldies arī tiem kolēģiem, kas eh, prasīja eh, nesajaukt, nesamudžināt eh, jautājumus. Un kolēģim atbildot Haslinga kungam, nešaubos, ka jūs gūsiet atbildes uz jūsu interesējošiem jautājumiem, rūpīgāk izlasot mūsu sagatavoto tekstam. Īpaši būtiski ir, lai šis priekšlikums, eh, komisijas priekšlikums eh, nebūtu, nu, kā, kā tā teikt, šāviens mūsu pašu kājā, lai mēs paši nenodarītu ļaunumu eh, mūsu biškopiem, jo valstis vēl nav, vēl nav beidzies termiņš, kurā valstīm ir tātad šīs tā līdzās pastāvēšanas lietas administratīvi un tehniski ir jāievieš praksē. Uh, Eh, tā kā tas ir jautājums, kas vēl ir jāturpina eh, skatīt. Eh, paldies kolēģiem, kas to apzinā, ir apzinājušies, kas ar sapratni ir uztvēruši mūsu nostāju, mm, kas ļoti pragmatiski piedalījās sarunās, nevis vienkārši lēja uguni šajā polemikas ugunskurā tikai tāpēc, lai sētu paniku un varbūt paši izceltos uz. Uh, Eh, vispārējā eh, fona. Paldies, kolēģi! Paldies, Gabriels kundze. Un tagad varam pāriet pie sastā punkta darba kārtībā. Es redzu, ka Sergio Silvestris ir eh, šeit, tātad pārējām pie augu reproduktīvo materiālu audzēšanas un pieejamības nodrošināšanas tirgū. Uh, Tātad mēs tagad apspriedīsim komisijas priekšlikumu par augu reproduktīvo materiālu. Es tikai gribēju vēlreiz noprecizēt. Sergio Silvestris būs referents, bet tā ir tikai daļa no plašākas eh, likumdošanas pakotnes pār augu un dzīvnieku veselību, ko mēs plaši apspriedām iepriekšējā komitejas sēdē. Auguru reproduktīvais materiāls ir svarīgs ražīguma paaugstināšanai, kā arī um, kvalitātes nodrošināšanai pārtikas un lobarības ražošanā. Vairāk nekā 7 tūkstoši uzņēmumu Eiropā, lielākā daļa ir MVU, veido 50 tūkstoši darba vietas. Patreizējā Eiropas Savienības likumdošana, kas attiecās uz augu reproduktīvo materiālu laišanu tirgu, balstās uz diviem pilāriem. Vispirms tā ir sugu vai materiālu reģistrēšana un atsevišķu augu reproduktīvo materiālu uh, um, kopumu reģistrēšana. Mums ir likumdošanas priekšlikums, un Silvestris kungs runās par to savā ziņojumā. Patreiz uh, tiek konsolidēta un aktualizēta likumdošana, atsaucot un aizstājot 12 iepriekšējās direktīvas. Esošās likumdošanas sarežģītība un sadrumstalotība varētu uh, um, turpināt esošo neskaidrību un būtiskās atšķirības dalībvalstīs, tā kā došu vārdu tagad Sergio un pēc tam būs debats, lūdzu. Grazie anche per questa uh, introduzione. Che... Liels paldies un liels paldies arī par eh, īso ievadu priekšsēdētāja kungs. Patiesībā jūs ļoti veiksmīgi rezumējāt eh, visu priekšvēsturi, kas ir saistīta ar šo likumdošanas priekšlikumu. Es eh, gatavoju ziņojums par sēklām un augu reproduktīvo materiālu, bet jāsaka, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts un tehnisks. Tajā pat laikā tas ir ļoti svarīgs. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, tas būtiski ietekmē visu pārtikas ķēdi un ietekmē arī uh, mūsu uzņēmumu ilgtspējīgumu un konkurētspēju. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, uh, tas nozīmē 7000 uzņēmumu un 50 tūkstošu darba vietu. Es domāju, mums vajadzētu uh, vienkāršot un atvieglot dzīvi uzņēmumiem šajā nozarē, kuri patreiz žonglē ar 12 dažādām direktīvām. Uh, kas visbeidzot tiks konsolidētas vienā regulā, tā kā tas nozīmē būtisku situācijas vienkāršošanu. Dažos gadījumos šīs direktīvas nāk vēl no 60. gadiem, tā kā likumdošana ir ļoti sadrumstalota un liela daļa no tās ir novecojusi. Jāsaka, ka tehniskajās prasības ir mainījušās, situācija ir mainījusies, kā rezultātā ir papildinātas uh, dažādas direktīvas, dažādas regulas. Šodien mums ir tikai sākotnējā viedokļa apmaiņa, tā kā es domāju, tā ir iespēja runāt par šo jautājumu pirmo reizi, bet es pastāstīšu par šīs konsolidētās regulas mēķi, kam domāju visi varam piekrist. Tas ir uh, vienkāršot likumdošanu, padarīt to vieglāk saprotam, noteikt mazāk prasības nozarei, tajā pat laikā ieviešot veselu rindu jaunas idejas, kas noteikti atvieglos dzīvi mazajiem lauksaimniekiem un bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Ievadām gribēju pateikt, ka šī regula nerunā par ģēmo nedz arī tā attiecas uz cilvēkiem, kam ir nelieli pieejas dārziņi vai kuri apmainās savā starpā ar dažādiem stādiem vai sēklām vienkārši, lai izskaistinātu savu piemājas dārzu. Un tas arī neatiecas uz eksperimentiem vai gēnu bankām, nedz arī uh, maza apjoma audzētājiem, ražotājiem. Tā kā, ja jūs neesat eh, komersants, kas piedalās šajā tirgu, tad uz jums tas neatiec, kā arī eh, šī regula neatieksies uz ģēmo. Komisijas priekšlikumu pētīja nozars eksperte, un viņi arī sagatavojuši komentārus. Ir notik, komisija ir veikusi arī um, aptauju 2008. gadā un 2010. gadā. Es esmu runājis ar šīs nozares pārstāvjiem pats personiski, un viņi atzīst, ka esošā likumdošana par augu reproduktīvo materiālu zināmā mērā mm, visiem ir pieņemama. Tā tad ir divi pīlāri. Pirmkārt, iet runa par sugu un augu reproduktīvā materiāla reģistrēšanu, un otra lieta attiecās uz atsevišķu um, augu mm, kopumu certificēšanu. Tātad mm, te iet runa par noteiktās partijas eh, certificēšanu un reģistrēšanu pirms tā tiek laista tirgu. Tas, eh, patreiz eh, tas obligāti nav jādara caur oficiālu iestādi, izņemot to, ka šīs oficiālās uzraudzības iestādes eh, veids nejaušās pārbaudas uz vietas. Vismaz tas attiecās certificēšanu. Tā kā es domāju, ka patreizējā likumdošana ir vērsta uz to, lai procesu pātrinātu un atvieglotu. Un te iet runa ne tikai par to, ka teksts tiks apkopots vienu vietu, bet procedūras tiks eh, vienkāršotas, piemēram, kas attiecās uz certificēšanu, reģistrēšanu. Šeit mm, es varu piedāvāt tikai dažus nelielus grozījumus, bet tas nav nekas būtisks. Tālāk tiek izšķirts starp agronomisko apmierinošo vērtību augu reproduktīviem materiālām un ilgtspējīgo šī materiāla kvalitāti vai vērtību. Un tas ir kaut kas jauns salīdzinājumā ar iepriekšējo likumdošanu. 58. un 59. pāns, jo īpaši 59. pāns šeit ir būtiski, un šeit varbūt es piedāvāšu vairākus grozījumus šajā sakarā. Varbūt es varētu īsumā pastāstīt par jauninājumiem šajā regulā it īpaši, kas attiecās uz nevienoto materiālu un tirgus nišām 36. pāntā. Tātad tie ir divi pīlāri priekšlikumā, kas neparādās tajās direktīvās, kuras tiks aizstātas, tad vecajās direktīvās, bet šie pānti paredz izņēmums atsevišķiem tirgus sektoriem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, MVU kuri e, cenšas nodrošināt bioloģisko daudzveidību un piedāvā šo reproduktīvo materiālu nelielos apjomos. Te iet runa par pāntiem, kuri rada vislielākās bāžas šajā priekšlikumā. Un man ir aizdomas, ka uh, Šī komiteja koncentrēsies tieši uz šiem pantiem, kad tiks iesniegt grozījumi. Man šķiet, ka Eiropas komisija nedaudz neskaidri ir noteikusi noteikums attiecībā uz mazumtirdzniecību. Un jāsaka, ka ļoti daudz, kas ir atstāts deliģēto aktu regulējumam, Kaut arī es uzskatu, ka šie aspekti būtu jānosaka pamattekstā tālāk, kas attiecās uz senām šķirnēm, kas tiek plaši izmantots. Šeit ir zināmas pretrunas. Mēs saprotam to, ka komisija vēlas samazināt birokrātiju, bet tomēr es pārēdzu zināmas grūtības piemērojot šos standartus. Jāsaka, ka būs jāuzliek marķējums par izcelsmes vietu, pat ja viņi var tirgot eh, šos produktus jebkur Eiropas Savienībā. Es noteikti atbalstu domu par izcelsmes. Tas, es domāju, ļoti svarīgi Eiropas patērētājiem zināt, no kurienes nāk preces. Bet es domāju, ka attiecībā uz sēklām Tas paredz strupceļu, jo ir ļoti tādas senas šķirnes, kas veido pavisam niecīgu tirgus daļu, kam ir arī noteikts izcelsmes nosaukums, bet tās netiek kultivētas tajā reģionā, kur sākumā tās radītas, un līdz ar to ir grūti noteikt to geogrāfisko izcelsmi. Tālāk par importu un eksportu. Tā ir sastā nodaļa tekstā. Man ir prieks, ka komisija runā par ekvivalenci tiem produktiem, kas tiek importēti no trešajām valstīm. Beidzot, jāsaka, tiešām beidzot. Tomēr man varbūt vēl vajadzētu vairāk e, padomāt par šo nodaļu, jo mums būtu nepieciešams kaut kas, kaut kāds instruments, kas palīdzētu vai veicinātu mūsu ražotājiem eksportēt savu produkciju. Uh, Uh, šai sistēmai ir jābūt nepārāk dārgai un vienkāršai. 60% no sēklu un augu eksporta nāk no Eiropas Savienības. Tā kā mēs esam līderi šajā jomā pasaulē, un tas ir pateicoties veselai rindai pētniecības institūtu, kas noteikti ir palīdzējuši uzlabot mūsu sēklu un augu materiālu kvalitāti. Visbeidzot, panti no 105. līdz beigām. Šī nodaļa runā par mežsaimniecības produktiem. Nu, principā šeit ir pārņēmta jau esošā likumdošana gandrīz vārds vārdā, cieši pieturoties pie oriģinālā teksta. Es domāju, tas ir daļai arī tādēļ, ka nozare to lūdza, un, jo nozares pārstāvi tiešām teica, ka viņš ļoti apmierina esošais regulējums mežsaimniecībā. saimniecībā. Nu, un tādēļ es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit izdarīt kāds būtisks izmaiņas tekstā. Tālāk, ja runājam par procedūru. NV komitejai ir apvienotā vai kopīgā kompetence ar mums par atsevišķām daļām e, šajā regulā, par e, atzīto statusu, par neunificēto materiālu, standarta materiālu marķēšana, uzglabāšana, e, sek, atsevišķām sektoru nišām, dekoratīvās šķirnes un gēnu bankas. Tā kā atsevišķās sadaļās mēs um, būs, strādāsim tad kopā ar Envīkom, tad mēs būsim kopīgi atbildīgi par atzinumu sagatavošanu. Man būs ļoti interesanti uzklausīt komentārus un jautājumus, kas jums varētu būt. Ļoti interesanti arī, ka strādāsim kopā ar Envīku komiteju, un es ceru, ka mēs sagatavosim tādu labu kvalitatīvu tekstu priekšlikumu tā visa rezultātā. Kā jau teicu pašā sākumā, Šī tēma ir ļoti, ļoti svarīga, un tas ir izais punkts eh, visai lauksaimniecības ražošanai, jo tiešām šis reproduktīvais materiāls ir lauksaimniecības nozars pamatu. Pamats tam ir jābūt labas kvalitātes, veselīgam, pieejamam, it īpaši tad, ja eh, runājam par Horizon 2020 programmu, kas aicina mūs eh, pievērst uzmanību tām, lai eh, šie reproduktīvie materiāli būtu kvalitatīvi veselīgi. Tas ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt iecerēto ilgspējīgumu, un tas kaitēs arī augsnēji. Esmu pārliecināts, ka mums noteikti ir jāvirzās uz priekšu, jo mūsu rīcībā nav daudz laika. Un mums ir jāatceras, ka mūsu pilnvaru termiņš arī drīz beigsies tādēļ. Es domāju, ka mums vajadzētu sanākt kopā pēc iespējas ātrāk, lai um, censtos pēc iespējas ātrāk novest šo atzinumu līdz pirmajam lasējumam. Tā kā ar lielu interesi uzklausījuši jūs komentārus, viedokļus, un es ceru, ka mēs sagatavosim atzinu pēc iespējas ātrāk. Proseguiamo. Paldies, paldies, Sergio. Tātad eh, mums ir pieteikušies vairāki runātāji. Centīšos eh, gādāt par to, lai jūs eh, pārāk neaizpaļāpātos. Vēlamies tātad ātri noturēt šo sarunu, neie braucot balsošanai paredzētajā laikā. Dorfmana kungs. Paldies, eh, tik tiešām jāpiekrīt tam, ko teica Sergio un Silvestri. Šis eh, jautājums eh, jau tā teikt bija kritikas krustagunīs pirms vēl vispār komisija to oficiāli publiskoja. Tātad seno šķirņu un varietāšu, tātad vietēji lietotu šķirņu un pasogu Uh, certificēšana, tas, tas viss bija ļoti pretrunīgi un es tomēr uzskatu, ka risinājums uh, bija jāatrod. Un uh, tik tiešām, ja kāds vēlas stādīt lauksaimniecības kaudzēt kaut kādu augu, kas ir vietēji raksturīgs, sens, citur to nekur nepazīst un neaudzē, tad šādai iespējai ir jābūt. Bet uh, šiem cilvēkiem uh, ir jāapzinās uh, arī risks, kas ir līdzējošs, ka, piemēram, šis augsts varbūt nav nemaz tik veselīgs, ka raža nav tik viendabīga, ka sēklas materiāls nav tik kvalitātes izteiksmē viendabīgs. Mēs nevēlamies, lai jauni noteikumi stātos spēkā tikai jauni noteikumi pēc. Nē, tiem ir savs mērķis un savu funkciju, nodrošināt kvalitāti. Bet runājam par sēklām, kas ir un būs apritē visā Eiropas Savienībā, tad šeit nedrīkst būt nekāda kompromisa, nedrīkst ielaisties uh, uh, tādā um, šajā te muļķīgajā sarunā par to, ka tas ir izdevīgi tikai lielražotājiem, lielajām korporācijām un, un viss, ka tas ir peļam. Uh, manā reģionā, piemēram, ir neskaitāmas šādas vietēji populāras, vietēji tradicionāli audzētas sugas, kas ir populāras um, Mm, bet eh, jebkurā gadījumā ir būtiski, lai eh, tiktu nodrošināta šo sēklu kvalitāte un eh, ražas kvalitāte. Mm, un pat ja ražotājs, sēklu ražotājs ir neliels, uh, tad arī viņam ir jāspēj atbildēt par to materiālu, ko viņš piedāvā tirgu. Ja šī sēkla ir sliktas kvalitātes, ja tur beig beigās nekas neaug, nu tad ir jābūt iespēja prasīt atbildību no ražotāja un šīs sēklas pārdevēja. Šeit nedrīkst būt nekādu atlaižu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs princips nospiedošā vairākuma uh, gadījumā. Uh, Un certifikācija tas ir drošības mehānisms, kas ir mūsu visu interesēs un mums visiem par labu. Neaizmirsīsim to, kādas eh, investīcijas eh, tiek izdarītas, eh, pērkot nelielas sēklu partijas, piemēram, pāris augļu kociņus, pāris vīnogulājus, un paiet vairāk gadi, un izrādās, ka, lūk, šis augs neražo. Uh, Eh, ir ne tikai nauda izmesta zemē, bet ir eh, izniekoti, izniekots laiks, ir zemes platība eh, izniekota. Un tas tagadās diezgan bieži. Cilvēki vienkārši izšķiež laiku, naudu, zemes platību, resursus. Un tā tas nedrīkst turpināties certifikācijas prasībām būtu jātiecas gandrīz uz pilnīgi visām sēklām, izņemot atsevišķus dažus gadījumus, kad runa ir par uh, atsevišķām uh, tātad uh, dekoratīvā vai kaut kāda tam līdzīga augu sēklām, kas netiek uh, vēlāk izmantotas uh, pārtiks ražošanai stipri vietējā līmenī. Paldies! Paldies! Herbert vārds Martinam Oslingam un pēc tam Kādenbakas kundze. <clears throat> Paldies, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Varbūt, ka tas viss ir labi domāts, vienkāršot un vienodot Eiropas ietvaru, bet veids, kādā tas ir izdarīts, nu, tur vēl ir daudz nepilnību. Mēs jau pagājušo gadu dzirdējām, kad vajadzēs eh, sarēķināties to, jau tagad īstenībā zaudz mazās eh, sēklu firmas pazudušas, un viss tagad pārņem tikai pieci lieli koncerni. Un galvenokārt ir eh, ķīmijas rūpniecības koncerni. Un īstenībā mums vajadzētu rīkoties gluži pretēji, nevis tas, kā šeit ir ierosināts. Mums vajadzētu pieprasīt daudzveidību uzturēt, nevis visu vien, veidot un vienkāršot. Labi, ja mēs gribam teikt, mums ir nišu tirgus, un mēs varam līdz ar to definēt, ja ir desmit uzņēmuma darbinieki, un viņiem varbūt um, apgrozījums atbilst tikai uh, dārzniecības apmēriem, nu tad varētu viņus atbrīvot no šiem noteikumiem. Nu, tādam vidējam uzņēmumam, protams, tas nav nekāda pat atskaites kriterijas, ja vērtība. Tas viss ir kaut kas tikai tā sīki un mēģināt satrunāties no reālās situācijas. Mēs saprotam, ka šos liekas neviens negrib palielināt, bet mums vajadzētu precīzi pateikt, ko mēs vēlamies panākt, kāds ir mērķis, ja mēs gribam viņus atbrīvot no šiem pienākumiem. Ja nevajadzētu sēku materiālu reģistrēt un uh, vai tiešām norošināt viņiem labāku piekļuvu Eiropas tirgumu, un mēs viņus atbrīvosim arī no birokrātiskā sloga. Es baidos, ka mēs panāksim gluži pretēju efektu. Ja mēs vienkārši ievērosim šos dus kritērijus, Uh, visiem uzņēmumiem, tad arī daudzie diferencēti uzņēmumi, kas tieši piedāvā atšķirīgas sēklas eksportam, kas nav orientēti uz eksportu, ka mēs vienkārši viņus vispār izslēgsim no spēles. Tas ir galvenais, kas man satrauc. Tas ir varētu notikt šīs uh, regulas rezultātā. Labi, ja mēs turpinām vēl šīs diskusijas, mums ir jāskatās, ko tad komisija ir sacījusi par pirmo uh, mērķi, Eksports. Eksports jau nav mazo video uzņēmumu galvenā interese. Un es domāju, ka 7000 tieši mazie uzņēmumi, kas darbojas Eiropā, viņi darbojas Eiropas tirgumu, nevis eksportām. Un ja mēs viņus tādu apgrūtināsim vēl ar papildus birokrātisko slogu, tas nav, nav, nav vēlams. Referents nu pat arī runā par to, kāds ir šīs papildu prasības, arī kas tiks uzliktas um, Eh, ekoloģiskā materiāla, eh, sēklas materiālam. Ka arī šeit papildus tieši, lai to visu pierādītu, būs jāveic vēl sarežģīt birokrātiskās procedūras. Un ja tas tā būs, kā arī komisijas priekšlikumā ir atrunāts, tas nozīmē, ka pazudīs no tirgus vēl vairāk, vēl citi mazie uzņēmumi. Un tā kā nesanāks tā, ka jūs vienkārši taču Spitsbergenā varat glabāt uh, iesaldētas sēklas. Nē, par to nav runa. Reāli jārunā un jārīkojas tā, lai sēklas būtu apritē, lai Eiropā viņas izmantotu, nevis viņas būtu jāglāb kādā uh, aizberga vai pledus kamerās. Tā kā mums ir nopietni jārunā par to, lai mūs arī nopietni tālāk uh, saprastu un vispār uzņemtu, tā kā mēs gribam vēlamies saglabāt mm, daudzveidību, bioloģisko daudzveidību nevis ārpus lauksaimniecības, bet tieši lauksaimniecībām. Tā ir mūsu nākotne. Paldies! Agniu. Paldies tālāk, Kārdenbaks kundze. Paldies! Es vēlos pateikt priekšsādātājiem, paldies Silvestris kungam par šiem ievad eh, vārdiem un par uzaicinājumu piedalīties diskusijās. Komisijas piedāvātā regula par eh, sēklas materiālu apriti, nu es saprotu, ka Vācijā mēs to saprotam kā vienkārši Eiropas saimnības sēklu regula, uh, Um, nu, šeit tā tiek no jauna versija piedāvāt, bet cik es zinu Vācu kolēģi un arī Austrijā, šīs priekšlikums izpelnījās jau ļoti plašu diskusijas pirms vispār tā oficiālās pasludināšanas. Tas radīja ļoti nopietnas uh, satraukumu un bāžas. Līdz ar to esmu pateicīgs, ka tagad mēs redzam, ka komisija tomēr reaģējusi arī uz atsevišķajiem priekšlikumiem un paustiem bāžām bet nepietiekamā apmērā. Manuprāt, kolēģis Hoislings ļoti precīzi tagad jau arī to atspoguļoja. Es baidos, ka atsevišķos jautājumos te nu nav runa par uh, mazo lauksamnieku, uh, pirošanu, mazo uzņēmumu, kas tirgo sēklas interesēs. Te nav būs runa par to, ka mēs vēlētos saglabāt bioloģisko daudzveidību. Nu, tā kā iepriekš vienmēr bijusi brīva izvēles iespēja. Uh, arī lauksaimniekiem, gan arī mazajiem dārzniekiem pašiem izvēlēties, kāds sēklas viņi izmanto, un bija paralēli gan lielajā koncernu piedāvājums, gan arī mazo. Es saprotu, ka mērķis būtu arī vienkāršot pašu sistēmu, otrkārt arī saglabāt bioloģisko daudzveidību, kā tas sākotnēji ir uzrakstīts, bet, diemžēl, pārāk vēlāk tekstā nekur tas īsti pietiekam apmērā nav izskaidrots. Un es baidos, ka tur īstenībā ir pilnīgi citi mērķi mēs redzam, ka īstenībā arī mazajiem uzņēmumiem tiks uzkraut tāda pat lielā birokrātiskais sloks. Tagad sanāk tā. Mēs runājam par bioloģisko daudzveitību, bet eh, rezultāts varētu būt pilnīgi pretējs. Mums būtu jāpanāk, ka komisiju mēs apsveicam arī, protams, vērtējam šo mēķi, ka bioloģiskā daudzveidība ir, protams, jāpadara par standārtu, ja tā var teikt. Bet, diemžēl, regula īstenībā vairāk ņem vērā lielās rūpniecības un rūpnieciski saražoto sēklu interesēm, un mazos savukārt vienkārši no, slo, no, viņus noslīcinās birokrātiskais jūrā. Nu, un ja jūs sakat, labi, mazie, lai darbojas pa nišu, nu viņiem tiek atstāt nišas loma, es baidos, ka viņu intereses nav īstenībā ņemts vērā. Manuprāt, arī nav īstenībā arī pareizi novērtēt sekundāro tiesību aktu loma, Mm, komisija neatstāja te īstenībā skaidrs norādes, un tad kāds ar sekundāro nacionālā kārtībā, kā šīs lietas varētu atrisināt, nu, piemēram, runās par ģenētiskajiem jautājumiem un tā līdzīgi, kur komisija atsakās šos jautājumus šobrīd risināt. Man arī nepatīk, ka te nav iekļauts jautājums, kā te īstenībā netiek skaidri pārteikts, te īstenībā tiek sajaukt jautājumi par tirgus aktivitātēm un privātējiem. Uh, Um, tas, manuprāt, nav skaidri tur sakārtots. Tālāk jums atsevišķi skaidri, kur mēs redzam dārziņiem un arī graudiem. Es domāju, ka būs jāatstāj pašu patērētāju izmē, rokās, vai viņi izvēlas vietējos produktus vai uh, starptautiskos produktus. Es baidos, ka īstenībā šeit tiek panāks pretējais. Mēs dzirdām jau, ka TED ir iekļauti to, ka īstenībā trīs lielie koncerni jau par 15% dominē šo tirgu un um, 50% uh, tirgus daļu un nosaka līdz to, gan ko mēs ēdam, gan arī ko mēs audzējam. Un tas mm, var vēl palielināties šī viņu sadaļa tirgū. Regulē būtu īstenībā jānodrošina, ka uh, Mēs nodrošinām arī sociāli atbildīgu un ilgspējīgu lauksaimniecību. Un būtu vēl jāņem vērā arī cieša sadarbība ar attīstības valstīm. Bet, protams, manis vairāk satrauc tieši jautājums par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ja tiešām mēs vēlamies, lai Eiropā turpmāk būtu arī reti audzētie dažādi veidā augļi un dārzeņi, tieši to vajadzētu vairāk arī iedrošināt Regula arī pārredz, ka pilsoņi, protams, var izmantot savus instrumentus un arī iestāties par bioloģisko daudzveidību. Šādā ziņā mēs arī vēlētos, tomēr, lai kolēģis Silvestris ņem vērā arī mūsu iesniegtos grozījumus. Un es arī vēršos pie jums un vēlos atgādināt. Šobrīd mums priekšā arī būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Eiropas iedzīvotāji tieši precīzi pieprasa, lai Eiropas parlaments nopietņem vērā iedzīvotāju bāžas. Un es domāju, ka daudzās diskusijas, kas tieši jau bija pirms šī priekšlikuma oficiālās pasludināšanas, nav runa tikai par eh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bet par to, ka cilvēki vēl saglabāt savas tradicionālās šķirnes, un mēs nevajad, mums nevajadzētu viņu kaut kādā veidā to aizliegt vai pat apgrūtināt. Paldies! Paldies! Tālāk. Nākamais runātājs. Chairman, thank you. Uh, th this... Paldies, priekšsēdētājiem. Um, jautājums par um, sēklu materiālu, uh, reproduktīvu materiālu regulēšanu izraisa ļoti asas debats uh, Lielbritānijā. Tas tika plaši atspoguļots presē, un visi bija nopietni satraukti, ka pēkšņi tas, ko viņiem nodarbojušies paudzēm ilgi, tagad tiks aizliegts. Tikai tāpēc, ka varbūt viņu sēklas nav reģistrēts. Tādēļ man ir prieks redzēt, ka te ir skaidri ierakstīts. Auga aizsardzības materiāls, kas tiek arī apmainīts jau kā materiāls starp divām personām, nav pakļauts regulas darbības jomai. Nav pakļauts. Un es nepieļaut, negribētu redzēt, ka šo atkāpi svītrot. Es saprotu, ka komisija kā ir ierāsinājusi šo teikumu, ka viņš ir paidām spēkā, bet vēlāk, gadu laikā, viņi tomēr mēģinātu to svītrot. Un tādēļ komisijas pie aps, lūdzu apsoliet, ka šis teikums par sēklapaiņu starp divām personām netiks atsaukts. Jo sādāk jūs vēlties atsaukt it kā 12 direktīvas, aizstāt ar vienu superdirektīvu, bet tā rezultātā vienkārši jūs sakat, viss būs vienkāršāks. Nu, īstenībā jau tas, ko jūs piedāvājat, kad arī kopējā lauksainicības politikas reforma būtu vienkāršošana. Hm, trīs gadi pagājuši, nekas nav sanācis. Eh, Ulrik, prego, a te la parola, poi oh, Luis Capulas. Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentu kungām. Es atzīšu, ka jā, te ir ieguldīts tas darbs, referents jau ir izsnēs daudz sarunas un nopietni runājis ar visām pusēm. Tomēr man ar vienu ir aktuāli jautājumi. Es vēlētos referents atbild arī uz maniem jautājumiem rakstveidā. Pirmais jautājums. Vai tiesa, ka likumdošanas priekšlikuma darbības joma tiks piemērot tikai komerc nolūkos, uh, saprotot to, ka sēklu materiāls tiek mm, reproducēts virs noteiktā sliekšņa? Es to it kā lasu, un tomēr tekstā īsti nav skaidrs, kurš šis ir slieksnis un kādā veidā tas ir domāts. Tālāk. Kas notiks tad ar sēklas materiāla apmaiņu dārznieku un lauksaimnieku starpā? Saprotu, ka nākotnē viņam būs brīvs rīks rokstā rīkoties, bet Kas tad būs šis atskaits kritērijs? Vai tur ir noteikts lauksaimniecības lielums vai dārzniecības lielums, kad viņi to drīkst darīt vai nedrīkst darīt? Tas rada ārkārtīgi lielu satraukumu, mums nav skaidrs, kāds ir domāts. Un kas tad notiks ar tradicionālajām šķirnēm un to tirgošanu? Vai tad sanāk, ka tas tiek atstāts brīvprātīgā kārtībā? Nu, manuprāt, ir e, te neskaidrs jautājums, kā tad tas iet ko, roku rokā ar patentiem un sugu jeb šķirņu aizsardzību. Un tālāk, kas īsti tad būs šī testa procedūra attiecībā uz ekoloģiskiem jeb bioloģiskiem lauksaimniekiem? Arī to vajadzētu lūdzu precizēt, kāda būs šī testa procedūra, pārbaudas procedūra. Un vēl nākamais jautājums par caurskatāmību nākotnē, kā tā tiks organizēta Es saprotu, ka te ir īpašumtiesības vai arī, piemēram, citas um, tiesības par hibrīdu sugām vai ģenētiskajām sugām, šķirnēm. Mums tomēr vajadzētu to visu precizēt, lai katram patērētājam un katram lauksaimniekam, dārzniekam būtu precīzi skaidrs, kā tad viņam ir jāizturas. Paldies! Brita Reimas tālāk. Jā, paldies! Es arī vēlos turpināt Agņū kunga uzdoto jautājumu. Es baidos, ka te viss tiek sajaukts vienā katlā, sajaukts un beigās produkts tomēr iznākums ir kas cits, un baidos, ka viss situācija tik kļūst sarežģītāka. Man satrauc, cik daudz ir paredzēti deleģēti akti. Mm, šajā jautājumā tas man viss liek domāt, ka tomēr būs savādāk. Nu, ko cienītā komisija, jūs esat tie superbirokrātija, bet, nu, nevajadzētu sajaukt visu tomēr tā. Gal galā likums regulas pieņem parlaments un padome, un nedrīkst pieļaut to, ka viss pēc tam fiksi groza atkal komisija pa savām. Mums nevajadzētu delģētos aktus paredzēt tur, kur tiem nav jābūt. Adelģēti akti ir tik atsevišķā administrīvā, varbūt kārtība, kā jūs mainat atsevišķus noteikumus, bet nevis pašu likumdošanu man ir svarīgi, un šeit ir dažas lietas, kuras, manuprāt, te pietrūkst. Kolēģi uz tā arī norādīja, un es uzskatu, ka daudzie um, dārznieki, ja, piemēram, atklāja kādu hibrīdu, viņi bieži negrib ne par ko ziņot, jo viņi uzreiz baidās par kaut kādām sankcijām pirmkārt, ja viņi arī konstatē kaut kādu kaitēklu savā dārzā, viņi arī negrib par to ziņot, jo sanāk, ka viņiem varētu būt eh, vēlāk jāritinās ar nepatīkamām sekām. Un tad sanāk, ka vienkārši tie kaitēklus um, izplatās. Un tādēļ es uzskatu, ka īstenībā te vajadzētu domāt par arī tādu vispārēju pieeju šā gadījumā. Ja mums ir jāizmanto šīs arī modernās tehnoloģijas, ja tās ir hologrammas, svītru kodi un tam līdzīgi, jūs visu to vēlties. Uh, ieviest, es nedomāju, ka īstenībā jums sanāks tā, ka pavadu dokumentu skaits pamaz, eh, samazināties. Ne, es baidos, ka īstenībā būs pilnīgi precē, jums būs vēl sējumi, eh, grāmatas, kad ir, eh, kas ir, kas pavadu dokumentu jāizdod. Komisija norāda, ka te nav runa tikai par uh, speciāli audzētām sēklu materiālu, bet arī, vai arī reproducētiem, bet gan arī tas varētu skart selekcijas ceļā iegūto sēklu materiālu, kas tiek precīzi arī selekcionēts, lai nodrošinātu precīzos regulo um, materiāls. Bet es domāju, ka te tomēr selekcijas materiāls ir jāregulē atsevišķi. Mēs nevaram šeit vienkārši ierakstīt, ka varbūt reģionālas atšķirības, kuras nav vairāk varbūt ar atsevišķu, piemēram, priešsugas, Uh, kuras tiek audzēt Ziemeļvācijā, uh, kuras īstenībā tiek pārceltas no Austrijas, bet tā kā es neatbilst klimatiski apstākļi, tad tur uh, sanāk, ka viens no jums ir atbildība. Nu, tur ir vairākas lietas, kuras būtu tomēr jāņem vērā, un to vajadzētu speciāli arī atrunāt. Nu, kādā ziņā mums ir jānodrošina skaists tieskais regulējums. Paldies, Brita. Tagad uh, Luīša Kaplašantoš un pēc tam Marks Tarabēla lūdzu. Luīša lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt Silvestris kungu par to, ka viņš uzsācis darbu pie šī dosjē, jo mēs visi ļoti zinām, ka šis jautājums ir svarīgs, tajā pat laikā delikāts. Un eh, mēs zinām, ka e, šī lieta daudz ko nozīmē sektorā strādājošiem, kā arī sabiedrībā kopumā, tādēļ mums atbilstoši ir jārēķē. Mēs zinām, ka ļoti svarīgi, lai tiktu izveidot atbilstoši reģistrācijas un certifikācijas sistēmu, un es domāju, ka mums visiem ir nācies saskarties ar to, ka mēs e, nopērkam augus, e, kas ir slimi, ar dažādiem vīrusiem, dažādām slimībām, tāpat bieži esam nopirkuši augus, kas neatbilst uh, sākotnējā sniegtajām aprakstām. Cilvēki tiek maldināti. Tādēļ, es domāju, visi esam viensprāts, ka likumdošana ir jāvienkāršo, kas daudzus gadus līdz šim ir bijusi pretrunīga un sadrumstalota. Mums ir svarīgi, lai augi, kurus eh, pērkam, būtu veselīgi, droši, uh, atbilstoši marķēti. Tāpat vajag izvairīties no liekas birokrātijas, it īpaši mazajiem ražotājiem. Tā var būt apgrūtinoša. Kā savas grupas ēnu referents. Es teikšu, ka mums ir liels prieks, ka varam strādāt kopā ar referentu, lai sasniegtu vislabāko iespējamo rezultātu. Paldies! Mark un pēc tam George Šūde. Paldies, šis jautājums ir tik tiešām nu, tāds simbolisks, nozīmīgs, tam ir ļoti liela nu, tāda simboliska nozīme. Bet es vēlētos teikt lūko. Paldies, protams, komisijai par priekšlikumu. Un, ja piedāvātie risinājumi, ir īpaši trešais pāns šajā priekšlikumā, tātad tiek apstiprināts šādā te redakcijā, kur ir tātad noteikumi, kas regulē laišanu tirgu Uh, Eiropas Savienības tirgu un pārredz to, to kārtību, kādā sēklas ir uh, pieļaujams laišanai tirgu. Uh, vai tā ir pietiekami visaptveroša definīcija? Uh, vai netiek tādā veidā apdraudēta dārzkopu zemnieku iespēja vienkārši mainīties ar sēklām savā starpā e, entuziastiem, dažādiem e, amati, dārzkopības amatieriem šāda iespēja vai netiek apgrūtināta? Lajankungs, jā, paldies, es gribētu um, e, pateikties kolēģiem un tomēr pār, pāris punktiem. Var teikt tā, ka kopumā atbalsta komisijas vēlme vienkāršot regulējumu, bet ja mēs palasām regulas tekstu, tad rodas jautājums, vai tiešām jaunievedums nozīmēs vienkāršošanu, jo teksts, ko lasām, šķiet tiešām ir ļoti meistarīgi sagatavots un patiesībā ļoti apjomīgs. Es saprotu, ka Eh, paliek ļoti daudz neatbildētu jautājumu, uz kuriem atbildes mēs redzēsim tikai tad, kad tiks pieņemti deleģētie akti. Šķiet, ka nozare ir pamatoti pozitīvi reaģējusi uz šiem priekšlikumiem, bet viena joma, kur mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ir tas, kā šis priekšlikums ietekmēs izmaksas nozerē, jo mēs redzam, ka ir vesela rinda vietu, kur uh, izmaksas sistēmā varētu palielināties, un tādēļ jābūt piesardzīgiem, lai šīs regulas ieviešana nenozīmētu papildus finansiālo slogu nozarei. Un jāskatās, lai šī nozara ir labi regulēta, tajā pat laikā, lai tas nenozīmētu papildus finansiālo slogu kas novadīs pie augstākām cenām. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Šajās diskusijās tālāk došu vārdu komisijai Miko no Sanko ģenerāla eh, direktorāta, un pēc tam De Silvestris kungs noslēgs debatas. Pateicos. Diemžēl mūsu Eh, ģenerāldirektors, eh, pienākuma izpildītājs Mikākungs nevarēja būt šeit, eh, viņš ļoti lūdzu atvainot, bet, nu, atbildēšu uz to, ko cienījamie klātsošie pauda un komentēja. Iesākumā teikšu to, ka šis jautājums tik tiešām ir ļoti sarežģīts, tehniski tāds piesātināts, un šeit mēs runājam par milzīgu daudzumu dažādu augu, kultūra augu, sugām, šķirnēm, uh, Eh, meža augiem, eh, dažādiem augļu kokiem, eh, ļoti daudziem un dažādiem augiem, dažādās, dažādos kontekstos, dažādās vidēs, apstākļos. Bet, nu, esam kaut kādu tomēr rezultātu guvuši, mm, esam vienojušies par tekstu, mm, kas mūsu ieskatā ir tāds, kas runā par pilnīgi visām augu sugām, šķirnēm un tā tālāk. Uh, Tas ir viens. Otrs. Ehm, Bio daudzveidības, nu tāds, tāda respektēšana, ievērošana, ehm, ne tikai patērētāju patēriņu izpratnē, bet arī ražošanas, lauksainieciskās darbības izteiksmē. Ehm, Bio daudzveidība ir kas tāds, kas ir jāievēro, kas ir jāaizsargā, kas ir jāuztur, par to vispār nav runas. Uh, ka mēs tīšām vai netīšām uh, kaut kā gribētu vai būtu samazinājuši uh, no nu, to labo atļauto kaut kādu sēklu vai augu skaitu, vienojoties par, par dažiem. Nē, uh, uzskatām, ka bio daudzveidība ir vērtība pati par sevi, dažādas sēklas ir jāsaglabā, jāuzglabā, jo nākotnē tās var noderēt Eh, dažādas tradīcijas atkal var atgriezties, eh, teiksim, apritē. Es eh, tāpat arī runāju par dažādām tātad noturības spējām pret vienu vai otru slimību vai kaitēkli vai kaut kādām klimata īpatnībām, sausumu, karstumu. Um, tas gadsimtu gaitā dabiskās atlases ceļā ir augos attīstījies un šīs īpašības, kas snauž sēklās, uh, var eh, izrādīties noderīgas agrāk vai vēlāk. Tālāk, atbildot uz eh, vienu otru eh, cienījamo klātsošo komentāru, mēs varam pievienoties Silvestris kunga secinājumiem. Tāpat arī varam atbalstīt Dafmāla un Kaproša Santuša kunga teikto, citādiem sakot, Tik tiešām um, rūpnieciski izmantotiem augiem, to sēklām, ir jābūt uh, certificētām. Šeit ir, uh, tātad, ja runājam par uh, profesionālu lauksaimniecisko darbību, tad arī sēklu kopiem ir jābūt savas lietas profesionāļiem. Šeit nevar būt vietas kaut kādiem tukšiem solījumiem, apgalvojumiem, neīstiem certifikātiem, apliecinājumiem. Uh, Tātad šeit ir jādara viss iespējamais, lai varētu notikt godīgi darījumi lauksainiecības uzņēmēju starpā, ne, nu, neviens netiktu krāpts vai mānīts. Tāpat laikā paredzot zināmu elastību, lai nesarežģītu to, ko nav nepieciešams sarežģīt runāju tieši par atsevišķiem uh, šī tirgus dalībniekiem. Tātad konkrēti esam paredzējuši noteiktus kritērijus. Uh, mēs, protams, uh, nevēlamies pieļaut blēdības un negodīgu šo te praksi, bet tieši runājot par šīm te tradicionālajām varietātēm un šķirnēm, atsevišķām tātad bioloģiskajām sugām, kas netiek industriāli audzētas lai tā tad būtu iespējama apmaiņa ar, ar šo, šo, šo šķirņu īpaņu paraugu sēklu apmaiņa eh, entuziastu starpā, eh, tā lai, eh, tāpat arī, lai būtu iespējams šīs sēklas vai vairs tādam materiālu uzglabāt no, teiksim, izlaižot vienu sezonu un, un to visu sētu vai stādītu pē, vēl pēc gada. Tāpat arī, lai būtu iespējama brīvu bezmaksas paraudziņu apmaiņa, uh, Uh, entuziastu starpā. Šeit certifikācija tātad nebūs obligāts priekšnosacījums, lai varētu vienkārši iedot vienu mazu tūtiņu sēklu kādam interesantam vai kaimiņam. Um, tātad, ja, bet ja lauksaimnieks uh, pārdod sēklas citam lauksaimniekam un tādā veidā gūst peļņu, nu tad gan, tad gan, uh, tā teikt, darbojas certifikācijas sistēma visā tās pilnībā. Uh, bet ja, mm, teiksim, runa ir par paraudziņu vienas sēklu saujas iedošanu kaimiņam vai, vai kādam garām gājējam, tad eh, tā ir cita lieta. Tālāk, eh, ekoloģiskā lauksaimniecība. Šeit ir principā runa par divu veidu, eh, diviem sēklu veidiem. Pirmkārtām, komerciāli tirgotās sēklas, kas ir, nu, kas piedara šai tai Uh, lielajai uh, industriālajai biolauksaimniecībai, kur tūkstošiem hektāros, hektāru platībā tiek audzēti šie te uh, bioloģiskie rīsi, mieži un tā tālāk. Un otra lieta ir šie te sīkie darījumi, apmaiņas sīko lauksaimnieku vai entuziastu starpā. Nu, šīs lielās eh, kultūras, eh, kaut arī eh, bioloģiskas, mūsu ieskatā ir, protams, jāpakļauj pilnai certifikācijai, nu varbūt tur pieļaujot zināmu, zināmas atlaides, ņemot vērā to, ka šāda veida augi un sastāklu materiāls nav bioloģiski tik viendabīgs, kā, teiksim, ne bioloģiskās lauksainiecības eh, nozarē izmantotās sēklas vai stādāmais materiāls, kur pretī runājam par eh, mazajiem lauksaimniekiem, kas mainās ar eh, šīm te, šo te ekoloģisko sēklu paraudziņiem. Šeit šis administratīvais sloks ir, nu, principā nebūtisks. Noslēgumā vēlētos reaģēt uz, kolēģi, uz to kolēģi teikto, kas, eh, ko teica par lielajām daudznacionālajām korporācijām. Mūsu rīcībā ir dati, kas liecina, ka šīs te korporācijas, eh, kuras, kā daži no jums domā, ar vienu roku tirgo sēklas, ar otru roku tirgo herbicīdus un pesticīdus, eh, redziet, 70% tirgus eh, piedara mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, eh, iespējams pat mikro uzņēmumiem sēklu, sēklu tirgus. Un mēs labi apzināmies, ka šie te mazie un vidējie, iespējams pat mikro, nav pārslogojami, ka nebūtu samērīgi viņus pārslogot ar eh, administratīvo dažādu pienākumu un astu tikai tāpat vienu ir uh, otrs eh, slavenais teksts šajā, šajā visā paketē, kas runā par augu un dzīvnieku veselību, um, sēklu un reproduktīvo materiālu um, kvalitāti. Mikro uzņēmumi ir, piemēram, atbrīvoti no tātad nodevu maksāšanas par kontrolēm un inspekcijām, kas tiek veikti uh, to ražotnēs. tātad, ja dalībvalstis tādas veiktu. Nu, lūk, priekšsādātāja kungs īsumā esmu atbildējis uz cienījamo klātsošo teikto. Ceru, ka esmu kliedējis bāžas. Bija liels prieks sadarboties ar Silvestrisa kungu un arī lauksainiecības jautājumu komisiju. Paldies! Paldies! Sanko ģenerāla direktorātām. Tagad došu vārdu Sergio de Silvestris kungam divas minūtes, lai rezumētu debatas. Lūdzu, Sergio. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šķiet, ka mums priekšā ir vēl viens uh, jautājums, kas izskatāms darba kārtībā, bet to varētu atkrīt arī uz nākamajai nedēļai. Bet, kas attiecās uz šo diskusiju, es gribētu pateikties par atklātajiem viedokļiem, kas tika paust šeit, un pavisam īsi gribētu rezumēt, kā es redzu šo situāciju. Tātad. Haislinga kungs Eh, man šķiet, ka tas, ko komisija nu pat teica, ļoti svarīgi. 30% no tirgus uh, veido tieši uh, lielie koncerni, kas, uh, protams, arī varētu veicināt dažādu slimību izplatīšanos un tā tālāk, bet jāsaka, ka spēlētāji ir arī dažādas trasta organizācijas, bet ja E, ir monopola situācijas ēklu tirgu, tiem pašiem, e, kas darbojas herbicīdu tirgu, kā tiekļu apkarošanas tirgu, tad e, es domāju, tā situācija ir tāda pati, kā ja zāles ražotu tie, kas ir atbildīgi pēc tam par ārstēšanu. Nu, es domāju, ka neviens nedrīkst, mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju. Protams, te ir jāraugās uz rūpīgāku situācijas kontroli, jo dažreiz lielās integrētās kompānijas tiešām var radīt apdraudējumu uh, pārtiks ķēdē un ražošanas ķēdē kopumā. Tālāk Adenbachs kundze uz izvirzīja vairākus būtiskus jautājumus, kas ir aktuāli arī manā valstī. Piemēram, manā valstī ir daudz mazu uzņēmumu, uh, un pavisam neliels skaits lielo uzņēmumu, un bioloģiskā daudzveidība ir raksturīga tieši Itālijas um, mazajās lauku saimniecībās. Tātad mazie lauku uh, uzņēmumi un bioloģiskā daudzveidība iet roku rokā. Tālāk Agņūkungs un Raimers kundze abi uzdeva jautājumu par to, vai e, vienkārša regula tiešām vienkāršo situāciju, vai viena regula šo situāciju vienkāršos, vai arī gluži pretēji. Protams, ir iespējams, ka viens vienots teksts situāciju uh, pasliktina, bet es domāju, mums ir jāraugās saturiski, kas ir šajā regulā un vai tiešām mēs ar to panākam vēlamo. Katrā ziņā es esmu gatavs uh, sniegt savu ieguldījumu tajā, lai to nodrošinātu. Tālāk arī skanēja vesela rinda jautājumu, kas adresēti komisijai. Bet es domāju, ka uz dažiem jautājumiem es varētu atbildēt arī rakstiski, bet katrā ziņā uh, var piekrist tam, ko teica Kapulašs Santušs kungs. Mums vispirms ir jā, jāpanāk, lai tie kuri pērk sēklas, saņemtu to, par ko viņi maksā. Un otra lieta ir, ka ir jānodrošina, ka tas materiāls, eh, ko lauksaimnieki pērk, ir kvalitatīvs un veselīgs. Tā tad ir jānodrošina laba reģistrēšanas un certificēšanas sistēma. Ja ir zemes kvalitātes sēku materiāls, tad tas var negatīvi ietekmēt uh, uzņēmuma uh, finanses, jo uzņēmums taču būs investējis, plānojot vairākus gadus uz priekšu, un tas nozīmē, ka, ja sēklas materiāls būs nekvalitatīvs, viņiem nāksies veikt papildus investīcijas, un tas viss uh, rada nevajadzīgu piesārņojumu arī augsnei. Tādēļ mums ir jāpanāk, lai pircēji saņem to, par ko viņi ir maksājuši, un lai tas materiāls būtu kvalitāts. Tarabēlas kungs izvirzīja vairākus jautājumus komisijai, man šķiet, ka komisija uz tiem arī veiksmīgi atbildēja. Tālāk par deleģēt, deleģētajiem aktiem. Jā, mums ir jāsako līdz situācijai. Nu, es domāju, ka tagad mēs noteikti varam ķerties, eh, vērsim pie ragiem un sākt strādāt pie ziņojuma projekta um, un arī sagaidīt grozījumus. Es domāju, ka līdz šim sadarbība ir bijusi ļoti konstruktīva un es gribu pateikties uh, visiem, kas uh, deva savu ieguldījumu šīs dienas diskusijā, komisijā, Kapulšs Santuškungs, kurš ir ēnu referents, un jūs pats priekšsēdētāji, kā arī komiteja kopā, noteikti esat um, pelnījuši pateicību par iecietību un pacietību. Un jāsaka, ka es redzu, ka cilvēki tiešām uh, grib panākt pozitīvu rezultātu. Es redzu, ka cilvēki jau sāk eh, rosīties uz balsošanu par KLP. Es apzinos, ka mums laika vairāk nav, tādēļ beigšu. Paldies! To, Paldies, Sergio! Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma 25. un 26. novembrī. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. decembris. Tā kā mums ir pietiekami daudz laika, lai pārdomātu lietas, tātad es ierosinu divu minūšu pārtraukumu, lai visi atrastu savas balsošanas kartiņas jo ja jums nav balsošanas kārtiņas, tad jūs nevarēsiet balsot šodien. Tātad lūdzu visi sameklējiet savus balsošanas kartiņas, lai pēc divām minūtēm mēs varētu sākt balsošanu par KLP reformu. Paldies! Siamo pronti? Dargie kolēģi, vai esam gatavi turpināt darbu? Lūdzu, visus nedaudz nomierināties, ieņem savas vietas. Esam nonākuši pie ļoti izšķiroša brīža mūsu mm, darba gaitā. Uh, ir ilgāka darba procesa tāds. Uh, karoņa moments, kulminācija pienākusi. E, pateiksimies mūsu referentiem un e, vēl jau vairāk e, visiem ēnu referentiem, visām sarunu grupām, ikvienam, kas ne, nesautīgi ir veltījis savus spēkus, lai mēs šodien varētu jau spērt šo te nozīmīgo turpmāko soli. Eiropas eh, parlamenta lauksainiecības un lauka attīstības eh, komisija līdz ar to varbūt eh, pamatoti lepna un gandarīta par saviem tātad, kolēģiem un par ikvienu klātesošo, kas ir tātad nesautīgi strādājis. Un tādu kolēģi ir daudz, daudzi kolēģi manā grupā uh, Protams, eh, būtu vēlējušies, lai kopējā lauksainiecības politika būtu bijusi drosmīgāka, ambiciozāka, uz konkurētspēju lielākā mērā vērsta, eh, nākotnē vērsta, eh, bet par to nav šaubu, ka to vēlas ik viens. Bet Eh, galvenais ir tas, ka varam eh, likt rokos sirds un godīgi atzīt, eh, ka esam labi pastrādājuši. Ir vairāk kā 50 trialogi ar padomu un komisiju aizvadīti. Saku paldies īrijas prezidentūrai, Saimānam Kovanējam, Lietuvas prezidentūrai par finiša taisnes veiksmīgu aizvadīšanu šajā ārkārtīgi nozīmīgajā, nozīmīgajā sarunu procesā. Tagad došu vārdu trīs referentiem. Uh, Un, um, nu, mums ir no sākumā uh, re, tāds tests jāuztaisa. Lūdzu visus piedalīties balsošanas uh, iekārtas pārbaudē. Ie, ielieciet savu kartīti balsošanas mašīnā un lūdzu jūs pārliecināties par to, vai esat balss tiesīgi šajā sanāksmē. Tātad uh, testējam, testējam sistēmu. Pārbaudīsim, vai tā darbojas tā nepiesaistītajām personām uh, plus viena. Tā, tā, tā, tā. Izskatās, ka viss labi darbojas. Nu tad došu vārdu Luišam uh, Santušam, kas uh, atbildēja par tieši, uh, tieši maksājumiem un atbalsta schēmām lauku attīstībai. Vārds tev, Luiš. Paldies, priekšsēdētāji, uh, godātie kolēģi. Šī diena ir vēsturiska diena. Eh, esam neskaitāmas stundas, dienas un nedēļas un mēnešus eh, pavadījuši šajās sarunās. Neskaitām cilvēki ir eh, aktīvi strādājuši mūsu komitejā, mūsu biroju darbinieki, asistenti. Esam piedalījušies neskaitāmās sanāksmēs ar dalībvalstu pārstāvjiem, ar zemniekiem, lauksaimniekiem no dalībvalstīm. Un uh, pamatot varam lepoties ar to, ko esam spējuši paveikt. Esam godam pastrādājuši. Un visvairāk esmu gandarīts par to, ka uh, dzirdam zemniekus sakām, ka jau ar 14. gadu šī te uh, kopējā lauksainiecības politika būs uh, daudz labāka nekā tā būtu, ja parlaments nebūtu tik aktīvi piedalījies eh, šajā sarunu procesā. KLP būs taisnīgāka, KLP būs godīgāka, KLP būs līdztiesīgāka, eh, vidē draudzīgāka, lielākā mērā nākotnē vērsta, eh, kas atbilst ne tikai lielražotāju interesēm, bet arī patērētāju, mazo ražotāju interesēm. Turklāt tajā pat laikā esot vienkāršāka, mazāk birokrātiska, uh, Un, protams, būtu naivi iedomāties, ka bija iespējams tāds rezultāts, kas gandrītu pilnīgi visus, bet, nu, ir panākts labs kompromiss, varam katrs pamatoti lepoties ar to, ko esam darījuši. Rezultāts ir tāds, kurā ir jūtama, jūtama mūsu darba atdeve, mūsu darba rezultāts. Esam respektējuši arī Lisabonas līgumā paredzētās pilnvars un institūciju pienākumus. Un, eh, nu, principā ir atlicis tikai pārkāpt pāris uh, eh, suņu astītēm. Un uh, esam spējuši piespiest padomi, uh, grozīt uh, mandātu, ko tā sākotnēji mm, uzdeva. Uh, tā kā tik tiešām fantastisks rezultāts, uh, kas ieies vēsturē man šķiet. Uh, Šodien tātad balsosim un pēc tam arī balsojums plenāra sesijā jau tuvākajā laikā. Vēlreiz piebildīšu tikai to, ka esmu gandarījumi pilns. Eh, paldies visu politisko grupu pārstāvjiem, kas ļoti konstruktīvi un pašaizliedzīgi līdzdarbojās aizdītajās dienās, mēnešos un pat jau vairāk kā gādā. Un mm, tik tiešām, eh, lūk, eh, ir iespējams fantastisks rezultāts, ja vien mēs visi uh, pašaizliedzīgi strādājam. Paldies, paldies, Luīš, vārds Mišelam Dantānam, referents par uh, tirgus kopējo organizāciju un vienoto uh, kop, tir, kopējā tirgus organizāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Tik tiešām uh, arī es vēlos teikt uh, paldies, paldies maniem kolēģiem, ēnu referentiem, sekretariātam, mm, ikvienam līdzstrād, līdz, līdzstrādniekam. Līdz Eh, paldies eh, jums, priekšsēdētāji, par atbalstu. Tik tiešām esam spējuši būt liecinieki tam, kā tiek eh, godam pildīta šī te līdz likumdevēju darba metode, kā tā tiek izmantota pilnā mērā. Komisija gods, kam gods arī bija ļoti konstruktīva un pretīm nākoša, domājot par to, kā ir iespējams strādāt eh, ar skatu nākotnē. Eh, ir eh, tātad panākt vairāk būtiski uzlabojumi, ir konkrēts atbalsts atsevišķām nozarēm, augļu dārzeņu nozarei, vinoglāju nozarei. Mm, nu, atsevišķās nozarēs rezultāts varbūt nav tik spīdošs, kā būtu gribējies savulaik, piemēram, piena nozare, kur būtu gribējies labvēlīgāku rezultātu, bet, nu, uh, Eh, tāpat laikā ir izcīnītas būtiskas uzvaras tādos jautājumos, kā piemēram eh, atbalsts eh, un rīcības iespējas ražotāju apvienībām. Mm, tagad katrai valstī būs tas pienākums piedāvāt nu, tādu vietēju mēroga instrumentāriju, tādas tehniskās iespējas apgūt šīs kopējās lauksaimniecības politikas piedāvāto uh, atbalstu piedāvātās iespējas. Un pāris tādas mācības, ko esmu guvis, ir ļoti svarīgi rīkoties aktīvi, proaktīvi, um, nereaģēt uz notikumiem, bet censties uh, ietekmēt to gaitu. Tas viss ir uh, devis brīnišķīgu rezultātu. Un uh, vēlreiz saku paldies visiem, kas, ar ko, ar ko man bija tas gods sadarboties un strādāt plecu pie uh, lēc aizvadītajā laikā. Paldies! Paldies! Paldies, Mišel! Giovanni Lavija, referents par finansējumu uh, KLP vadību un pāraudzību. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Tik tiešām esmu aizkustināts šajā brīdī, vēlos no sirds teikt paldies visiem uh, kas eh, piedalījās šajā nu, ārkārtīgi ielgušajā procesā. Tas viss sākās 11. gada oktobra nogalē, kad eh, komisija atklāja ar savu priekšlikumu Un, nu, kad ir pagājuši jau gandrīz divi gadi, beidzot varam teikt, nu, šis process ir eh, noslēdzies, tas ir padarīts, un tik tiešām tā nebija nekāda joka lieta, tas, tā bija būtiskākā kopējās, kopējās lauksainiecības politikas reforma Eiropas saimnības vēsturē. Eh, tās kopējais eh, apjoms naudas izteiksmē ir mazāks, bet esam par katru santīmu cīnījušies, cīnījušies ar pārējām institūcijām, atraduši veidus, kā uzlabot šo sākotnējo priekšlikumu tā turpmākās redakcijas, tāpat arī cīnījušies par uh, taisnīgu līdzekļu pārdali, tā lai nākamajos septiņos gados uh, atbalsts mūsu lauksainiekiem būtu adekvāts, piemērots, jo KLP joprojām ir un paliek uh, tā būtiskākā, apjomīgākā no Eiropas Savienības iekšējām politikām, līdz ar to ir būtiski svarīgi, lai tā būtu maksimāli taisnīga un godīga. Un citas starpā mēs centāmies panākt, lai šī politika būtu vieglāk īstenojama, lai tā būtu vieglāk saprotama, vieglāk apgūstama, eh, apjēdzama, un arī šai ziņā panākumi ir ievērojami. Un tagad turpmākajā laikā vēlamies turpināt šādu darbu kopā mūsu pilsoņu interesēs, lai mūsu pilsoņi eh, varētu tieši sekot eh, tam, kā šī politika tiek īstenota. Tā, lai tas viss eh, nepazustu kaut kur dalībvalstu ministriju un dienestu gaiteņos, un mums, parlamentam un sabiedrībai pilsoņiem kā tādiem nebūtu vairs nekādas teikšanas par to, kā tas viss turpmāk tiek darīts. To nedrīkst pieļaut. Paldies, Giovanni. Nu ko, tagad balsosim, kā jau teicu pašā sākumā, būs kopā četri balsojumi. Viens balsojums par katru no lielajām, lielajām lietām. Ehm, Tās ir pietiekami nozīmīgas, lai par katru balsot atsevišķi, un jā, nu, nelāgā kārtā nebūs pietiekams balsu vairākums kādā no šīm apakštēmām, apakšbalsojumam ehm, brīdinu, ka šādā, rezult, šādā situācijā uh, Eh, mēs savu atbalstu kopējai lauksainiecības politikai, tās reformai, nākamajam cēlienam nebūsim devuši. Tā tad balsosim ļoti uzmanīgi. Pirmkārtām, tieši maksājumu un tiešais atbalsts lauksaimniekiem. Pirmais dosjē. Lūdzu balsot. Eh, beidzam balsot. Apstiprināts. 31 pār, 8 pret, 2 atturas. Tātad apstiprinām. Tur, turpinām balsot. Otrais dosjē eh, kopējā tirgus organizācija, vienotā eh, kopējās tirgus organizācijas regula. Balsojam lūdzu par šo te eh, dosjē. Beidzam balsot. 27 pār, 14 pret, neviens neaturas. Turpinām. Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas uh, lauksaimniecības uh, un lauku attīstības fonda. Balsojam lūdzu. Beidzam balsot. pieņemts, 35 par, 3 pret, 3 atturas. Un visbeidzot, kopējais lauksaimniecības politikas eh, finansēšana, pārvaldība un pāraudzība. Balsojam. Beidzam balsot. Apstiprināts. 35 par, 6 pret, neviens neaturas. Dāmas un kungi, domāju, ka ir pienācis laiks eh, īpaši pateikties eh, mūsu trīs referentiem, jo šajā brīdī esam bijuši liecinieki tam, kā noslēdzas eh, milzīgs, iespaidīgs darba cēliens. Paldies par to! Paldies ikvienam! Turpināsim pārējais perioda nosacījumi. Nebūt eh, ne mazsvarīgāks eh, jautājums, aicinu visus eh, saglabāt modrību. Pēc brīža došu vārdu referentam Albertam Desam šeit ir diezgan daudz grozījumu, kas uh, ir tieši saistīti ar KLP reformas uh, jautājumiem, par ko nu patās balsojām. Un eh, nu, došu vārdu Albertam, lai viņš īsumā pastāsta, kas tad eh, te tiks svarīgs. Un tad gan balsosim. Alberti, lūdzu. Paldies, priekšsarātāji, godārie kolēģi, cienītās kolēģis. Nu, kā faktiski esam pieņēmuši KLP reformu, mums tik atliek pieņemt vēl pārejas perioda noteikums, lai KLP bez eh, kādiem um, sarežģījumi varētu arī efektīvi funkcionēt un pāriet jaunajā posmā. Mans ziņojums un tāpat arī grozījumi paredz to, ka mēs mēģināsim, lai otrā pīlāra programmas arī varētu turpināt. Tādā ziņā mūsu pozīcija atšķiras no komisijas priekšlikuma, un mēs esam arī nodrošinājuši nepieciešamu vairāku uh, un skaidrs, ka lai mūsu svarīgākā rūpe ir, lai lauksaimniekiem būtu absolūta plānošanas drošība. Un tas, ko mēs esam atrunājuši, arī pat pārunājuši visās politiskajās grupās un esam panākuši visu politisko grupu vienprātību šajā jautājumā. Esam strādājuši ļoti saspringtā laika grafikā. Mums bija ļoti maz laika. Mums bija jāsaprot, kādā veidā virzīsies tālākās uh, norunas un balsojumi padomē un parlamentā. Tas bija ļoti nopietni. Uh, Eh, plānošanas darbs, un paldies visiem darbiniekiem, kas strādājuši pie šī jautājuma, un ka mums izdevās panākt tik uh, skaidru vienošanos. Tagad jums tiek piedāvāts grozījums, vēl 76. grozījums un 75. un grozījums numur 203. Nu, te vēl vajadzēs man norādīt konkrētus uh, papildinājumus, bet es domāju, ka par to es izteikšos, ka mēs pie katra no šiem punktu nonāksim. Esmu tomēr pārliecināts, ka mēs atradīsim labu vienošanos arī pārējais noteikumiem, lai lauksamniekam būtu skaidrs, kā plānot savu dzīvi. Paldies! Bene, grazie. Eh. Nu ko, paldies, Albert. Vai Andrejas eh, vēlas ko teikt? Jā, priekšsēdētāji, šis um, teksts ir tātad ļoti nozīmīgs, te tātad ir atrunāts uh, pār, atrunāt pārējais periodu noteikumi, pārējot uz um, jauno KLP. Un īpaši vēlējos uh, pievērst uh, klātsošu uzmanību 23. grozījumam, kas ir visnotaļ nepieņemams. Tātad šeit ir tātad apsveicamais jautājums šitas zāļināšana tādā vētā. Un e, šobrīd priekšsādātāji mēs nevarēsim šo grozījumu pieņemt. Nu, nu, tas ir nekvalit, nekvalitatīvi sagatavots. Nu, tādā formātā to, to, to nevaram, tā godīgi sakot, pieņemt. Uh, un arī 107. to nevaram pieņemt, jo tajā tiek, nā, netiek nodrošināta pietiekama caurskatāmība. Nu, nezinu, vai ir iespējams eh, ko darīt lietas labā eh, ar kaut kādu atrunu eh, šo te grozījumu kopumu pieņemt vai arī ir iespējams kaut ko darīt ar, ar šiem konkrētajiem punktiem tagad vēl pirms eh, piekrītam tekstam kopumā. Paldies. Paldies. Ērika. Nu, pat nobalsojam par visiem četriem eh, KLP pamatdokumentiem. Protams, ir ļoti daudz eh, no nu, tādu saišu, kas vieno šos četrus fundamentālos dokumentus ar, ar šo te pārējais perioda dokumentu pārējais periodu noteikumiem. Un eh, es domāju, ka pirmkārtām ir eh, jāsāk balsot, eh, jānobalso, par ko ir iespējams nobalsot, un tad, kad atdursimies pret kaut ko, nu tad skatīsimies, ko darīt lietas labā. Tātad sāksim balsot, kolēģi. Mārtiņ. Nē, Marks vēlas ko teikt. Jā, es vēlos piebalsot kolēģiem, tātad 23. punkts par zaļināšanu līdz 2016. gadam, un tad sanāk, ka te ir pretruna. Ja mēs nobalsojam kā par 23. tā par 107. tad beig beigās tie ir pretrunīgi, viens otru izslēdzoši. Uh, Ehm, nu tad prasīsim eh, Albertam eh, vainu, lai viņš šos grozījumus atsauc, nu, jo, jo te, tie nepārprotami šī pretruna ir acīm redzama. Vai arī tos nespēsim eh, pieņemt? Nu, to aicinu paturēt prātā kolēģiem balsojot. Paldies! Jā, ir ļoti svarīgi tas, lai kolēģi zinātu, par ko katrā konkrētajā situācijā kolēģi balso. Tāpēc eh, došu iespēju desakungam uh, eh, izteikties, eh, pastāstīt par to, par ko tad īsti balsojam. Un uh, par to nav runas, bet uh, tik un tā mums ir jāķers pie balsošanas, grozies kā gribi Un tad laika gaitā skatīsim eh, kaut kādus, varbūt, tādus strīdīgākus jautājumus. Sāksim balsot. Labi, balsosim elektroniski. Ceturtais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums viens. Balsojam. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Otrais kompromisa grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, es saskatu grozījumu, tātad 72. grozījums būtu jābalso par to. Tātad par 72. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 75. Olenček grozījums. Balsojam par 65. Beidzam balsot. Tālāk 76. Vārds kolēģim Albertam Desam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ar šo grozījumu bija 76, uh, un tāpat arī Magvīnes kundze, un uh, Kastinga 78 un 79 un Drē sagatavotie grozījumi, tad bija atšķirīga interpretācija. Tādēļ es gribētu vēsties pie komisijas, uh, pie komitejas. Uh, Ja mēs tātad nobalsojam par šiem grozījumiem, tam būs ietekme uz nacionālām aplopēm, aploksnēm, piedošana. Tātad man būtu jādzird komisijas atbildi, ko viņi saka, vai tas ietekmēs nacionālās aploksnes vai ne. Vai arī tad paliek nacionālā līdzekļu sadalīšana tāda, kā tā bija. Tātad Alpēc ir uzdevis precīzi jautājumu komisijai. Komisija. Man šķiet, jūs esat šeit zālē, vai ne? Lauksaimniecības ģenerāla direktorāts. Vai jūs varat atbildēt uz šo desu kungu jautājumu? Paldies, priekšsādātāji. Es droši vien atbildēšu tad. Kristīna Borgmane man sauc. Ja mēs runājam par griestiem, griesti būs tādi, kā tie ir noteikti jau pielikumā regulāri. Līdz ar to veids, kā dalībvalsts piemēro šos griestus maksājumiem, nemaina pašu naudas piešķīrumu apjomu dalībvalstīm, bet griesti ir tā kā tie noteikti regulas pielikumā. Paldies, komisija, paskaidrojumu. Labi, tad balsojam. 76. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēdesmit septītais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. Balsojam. Beidzam balsot. Nē. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Balsojam. Viss nobalsojuši? Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēdesmit devītais. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Tālāk. 70. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit pirmais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Balsojam. Beidzam. Balsot. Pieņemts. 73. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Mutiskais grozījums, ko iesniedz referents. Lūdzu, Deskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad ir skaidrs, ka šis būtu nepieciešams papildus mutiskais grozījums, un es aicinātu jūs arī ņem, atbalstīt to, tur, kur runa par to, ka tomēr dalībvalstis var grozīt atsevišķus nosacījumus par atsaistīto maksājumu autorizēšanu, ja piekrišanu. Tas nozīmētu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums atsevišķām dalībvalstīm, un es aicinātu līdz to atbalstīt šo mutisko grozījumu. Paldies! Balsojam! Sākam balsot! Beidzam balsot! Pieņemts! Trešais kompromiss grozījums. Balsojam. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 16. grozījums. 16. Pasojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 90. grozījums. Kāds vēlas izteikties? Labi, balsojam. 90. grozījums. Kolēģis Agņū. Priekšstādātāji te ir teikts, ka būs mutiskais grozījums. Jā, nu tā ir. Vai jūs esat pret šo mutisko grozījumu? Es esmu pret. Labi, tad um, mēs balsosim par grozījumu bez mutiskā grozījuma. Luis, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uz to norādīt, ka. Kā... Mans grozījums līdz to negroz saturu. Tīsnībā ir runa par to, ka vienkārši mēs ierakstām to pašu datumu, kurš jau parādās apsvērumu punktā, arī pantā atspoguļot. Tas vienkārši ir precizējums, un lai būtu skaidrāks pats tiesiskais teksts, bet uh, tieskās seks jau tur nekāds cits nav. Labi. Nu jā, bet tad eh, vienalga mums ir iebildums pret mūsu grozījumu, līdz to mēs balsojam par tādu tekstu, kāds tas ir, ja vien apņūkums tomēr neatsāca savu iebildumu. Nu, lai jūs man pārliecinājāt. Nu, ļoti labi. Tiešām prieks, ka viss tāds visiem ir absolūti skaidrs. Uh, Tātad mēs balsojam par 90. bezmutiskā grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 91. Balsojam par 91. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums numur 4. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Deskungs lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Par šo jautājumu pa īsi paskaidrošu. Šī grozījuma mērķis bija nodrošināt, ka netiek apstrīdēti pieņemtie lauksaimniecības reformas jautājumi. Te runa tikai par tehnisko pielāgošanos. Es esmu konsultējies ar juristiem, un es zinu, ka tas būtu ļoti sarežģīti visās 28 valstīs šo ļoti sarežģīto reformu precīzi un laicīgi ieviest. Mēs jau to zinām no pagātnes, kad ir bijušas arī daudz vienkāršākas reformas jāievieš, un vienalga neizvados visu to izdarīt, piemēram, par visturēšanu būros. Um, tā kā šā gadījumā tas nenozīmē, ka 29., 30., 31., 32., 33. pants uzreiz tās spēkā no 2016. gada 1. janvāra, bet gan vajadzētu ierakstīt, kad sākas stājas spēkā vēlākais no 2016. gada 1. janvāra. Tas ir tādēļ, lai dalībvalsts nenoguļ un nekādā veidā nenokavē šo ieviešanas datumu. Jo Es zinu, ka vēlāk bija rūkta pieredze, kad atsevišķām vides programmām vajadzēja grozīt daudz lietas, un zinu, ka daudzas vidas programmas stāsies spēkā no 15. gadā. Tādēļ arī šeit tas varētu radīt milzīgas problēmas ar grīningu pirmajā pīlārā. Tādēļ es vēlējos precīzi uzrakstīt, ka mēs neapstrīdam programmas saturu. Uh, Tas tehniski viss ir iespējams, un tas ir pašu dalībvalstu interesēs, nekavējoši uzsākt darīt, lai mēs varētu rakstīt vēlākais 2016. gada 1. janvārī. Tādēļ dalībvalstīm jārīkos iespējams saulēcīgi, lai nebūtu tā, ka pēdējā brīdī viņas raksta atrunas, ka mēs, diemžēl, nevaram laicīgi visu izdarīt. Lūk, tas ir svarīgākais, ko es gribēju pateikt šeit. Tas arī viss. Labi, paldies, Alberta. Es vēlos no savas puses precizēt. Te kaut galā ir eh, koplēmumu. Kaut galā pēc tam būs arī padomas lēmumi, būs arī debates un daudzie jutīgie jautājumi vēl paliks atvērti. Bet uh, tagad balsosim. 23. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtu trešais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 105. Par to balsojam. Beidzam balsot. Simts sestais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. grozījums. Balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 108. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 301. Balsojam. Beidzam balsot. Tālāk 110. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ķeramies pie 113. Balsojam. Noraidīts. Tālāk 32. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 114. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl mums, godātie kolēģi, ir jānobalso par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu balsu vairākumu. 35 pār 3 pret. Un tālāk par sarunām ar padomi. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts, apstiprināts ar lielu vairākumu. Un visbeidzot, mums jāapstiprina arī balsošanas uh, sarunu risinātāju komanda. Balsojam. Beidzam balsot. Apstiprināta. Un pirms ķeramies pie pēdējā šīs dienas darbkārtības jautājuma, es vēlos arī jūs visu vārdā apsveikt visus tos kolēģus, kas eh, nevarēja būt šeit, bet bez, kas jau ir pie šiem tam strādājuši un arī balsojuši Strasbūrā. Mēs, protams, visi atzinīgi vērtējam šeit aktīvi iedalīto darbu, arī tos visus, kas atbalstīja šo procesu, un, diemžēl, šodien varbūt nevarēja ierasties. Un cerams, ka pavisam drīz arī mūsu kolēģis būs atkal kopā mums. Nu labi, šodienas pēdējais darba kārtības jautājums 12. Lauksamniecības un zivsamniecības statistika. Un tas ir to šī tehnisks jautājums, kurā mēs runājam par līguma um, piemērošanu. Tas tikai viens īsts balsojums. Lūdzu, elektroniskā kārtā. Balsojam. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un tad šodienas mm, darba kārtības pēdējais jautājums e, ir izskatīts. Paldies kolēģiem. Mēs vienīgais vēl uzklausīsim komisiju par augstā līmeņa grupu par vīniegu, vīnogu stādīšanas tiesībām. Mēs ceram, varētu uzklausīt komisiju un dzirdēt, cik tālu tad ir pavirzījušies darbi augstā līmeņa grupā. Lūk, tikko esam apstiprinājuši šo reformu, un es domāju, ka jūs varat arī vēl izteikties par šo jautājumu. Vēl mums, protams, ir arī darbkārtībā koordinatoru sanāksme. Un tie kolēģi, kas nepiedalīsies šajās apspriedēs, es lūdzu jums atstāt zāli. Vārds komisijai. Just to listen if there are some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 Paldies. Es domāju, ka mēs varētu beigt šo tehnisko pārtraukumu. Dosim vārdu komisijai. Tā kā lūdzu tagad uh, uzmanību komisijai. Un es domāju, ka mēs varētu sākt uzklausīt Zarilas kungu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos eh, atgādināt, ka augsta līmeņa grupa, kas eh, tātad eh, spriež par stādīšanas tiesībām, to izveidoja komisārs Čolešs 12. gadā, atbilstoši vairāku valstu un arī Eiropas parlamenta deputātu lūgumam. Tātad runa ir par stādīšanas tiesībām, un galvenais sarunas diskusijas jautājums šai augst līmeņa grupā, kas tātad tikās 12. gada vidū, bija šāds te. Pārējais perioda darb, režīma darbība nacionālā un reģionālā griezumā atsevišķās dalību valstīs skaidri izgaismoja līdzinājās stādīšanas tiesību sistēmas trūkumus iepratim eh, vispārējām tendencēm, pārmaiņām konkurences eh, jomā un skaidri norādīja, skaidri atklāja to, kādi ir sistēmas trūkumi, esošās sistēmas trūkumi dalībvalstīs un pat reģionos. Citiem vārdiem sakot, eh, tādā veidā atklājās kropļojumi reģionu un dalībvalstu starpā. Un tika piedāvāts tātad izbeigt šo te vēsturisko stādīšanas iesību praksi. Un kaut arī Eiropas parlaments, vairākas dalībvalsts, vairākas organizācijas, profesionālās organizācijas vēlējās, lai tiktu saglabāts šī brīža režīms, tomēr eh, bija radies jau tāds plašs, eh, plaša vienota fronte, vienots viedoklis par to, ka ir pienācis laiks kaut ko grozīt šai sistēmā, izveidojot elastīgāku eh, stādīšanas tiesību sistēmu, kas atbilstu uh, aktuālajām eh, lauksaimnieku vajadzībām Eiropas Savienībā. Un eh, tātad sabiedrisko iestāžu vadība, iztenotā administrācija, eh, tā bija pienācis laiks mainīties. Un ka bija pienācis laiks izbeigt šo līdzinējo neierobežoto stādīšanas tiesību sistēmu un dalību valstīm ir nepieciešama lielāka elastība eh, valsts vai eh, geogrāfiski, tātad reģionālā līmenī, runa ir par vīnoglāju stādījumiem, lai eh, nepieļautu tātad stādīšanas platību pieaugumu noteiktā diapazonā. Un nu, citiem vārdiem sakot, nepieļautu tādu nesamērīgu, nepamatotu apstādīto platību pieaugumu. Un augsta līmeņa grupa uh, skaidri apzinājās to, ka ir nepieciešams to visu pārunāt ar uh, tātad pārstāvju organizācijām, uh, it īpaši uh, runājot par tiem reģioniem, kur ir tātad aizsargātās geogrāfiskās norādes, uh, bet arī ar citiem reģioniem, kur šādas norādes netiek lietotas un tā vienprātība, kāda un tika noformulēta augstlīmeņa grupā 12. gada nogalē, decembrī, tika ļoti labi atspoguļota padomjas un parlamenta pozīcija, vienojoties par to, ka nepieciešama pārējais perioda kārtība. Tika tātad panākt politiska vienošanās, tā tika apstiprināta vēl šodien un tātad eh, pārējais periods ir noteikts līdz pat 30. gadam atsevišķos reģionos. Un priekšsēdētāji, ar jūsu atļauju vēlētos izmantot šo iespēju, lai runātu par kādu jautājumu, kas, kuru komisijai uzdeva eh, Lulingas kundze un Dikastro kungs lauksaimniecības jautājumu un lauka attīstības komitejas vārdā. Jautājums. Lulīgas kundzes un Dekastrā kunga jautājums ir par vīna nozars nākotni kā tādu un komisijas vispārējiem ieskatiem eh, šajā jautājumā. Iesākumā vēlos atkārtot to, kā tad mēs gatavojam savu atskaiti par 12. gadu, kā mēs nonācām pie sava vērtējuma, eh, proti, kā vīna nozares reformas vērt, vērtējums ļoti pozitīvi, un atsevišķas problēmas ir mm, izgaisušas pašas no sevis eh, kuras citkārt mums būtu bijis jārisina diezgan sāpīgā ceļā. Tātad dalībvalstis pašas ir ļoti apzinīgi strādājušas, efektīvi reformējušas savu saimniecību un eh, vīna eh, nozare tagad ir eh, integrēta vien, kopējā tirgus organizācijā un Komisija līdz ar to ap, apsolīja, ka nereformēs eh, tādu nozari, kura jau veids reformas pati par sevi, vēl tikai kaut kādas reformu veikšanas pēc. Un, kā jūs zināt, šī reforma, ko nākamnedēļ eh, galīgi apstiprinās parlaments un padome, jau tagad paredz vairākus eh, būtiskus instrumentus, jaunus instrumentus, kas liek noderēs vīnkopiem, un būs pieejamas eh, modernas eh, atbalsta iespējas. Tostarp jaunu instrumentu veidā, piemēram, iekšējā tirgus noieta veicināšanas atbalsta instrumenti, jauninājumu atbalsta instrumenti, Tātad eh, turpmāk nākotnē valstu reformu programmās būs iekļaujami arī šie divi instrumenti, eh, kas eh, absolūti perfekti saskana ar vispārējo jebkuru reformu mērķi, proti uzlabot nozars konkurētspēju. Un šeit jāmin arī struktūrāli pasākumi, investīcija, restruktūrizācija, jauninājumi, tehniski jauninājumi. Tas viss kā jau teicu, sekmēs mūsu vīnkopības konkurētspēju tirgu kopumā. Un noslēgumā piebildīšu to, ka pēc sarunas starptautiskajā vīndarības organizācijā atsevišķi vīna nozars produkti, kas nesatur alkoholu, izpelnījās īpašu vērību un tika apspriesta iespēja tātad zema alkohola satura vai bez alkohola vai alkohola nesaturošu vīna produktu, tā, šīs te nozars tāda īpašā, īpašs režīms tika apsvērts šādiem produktiem. Bet komisija atkārtoja nav tā tad eh, iedegusies eh, tādā vēlmē kaut ko reformēt tikai reformēšanas pēc, eh, tā ir gatava rīkoties pragmatiski un pakāpeniski, nepārtraucot un, un negraujot esošās atbalsta iespējas. Paldies! Paldies par šo prezentāciju! Vai ir kādi jautājumi vai apsvērumi? Uh, Es neredzu nevienu, kurš gribētu izteikties, tad es gribētu pateikties komisijas pārstāvim par šo stāstījumu un pārējām pie punkta citi jautājumi. Neredz nekādus ierosinājumus šai sakarā. Tādējādi šī ļoti svarīgā komisijas sēde, kas noteikti ieies uh, parlamenta uh, vēsturē saistībā ar darbu pie KLP, Eh, tad noslēgsim eh, šo sēdi un 5 eh, minūšu pārtraukums, lai pēc tam sāktu koordinātoru sanāksmi. Un tad pēc 5 minūtēm gaidām, kad Kastro kungs pie, mums pievienosies. Tā kā 5 minūšu pārtraukums. Paldies!